Thanks. Morgen, liebe Kollegen, liebe Kollegen. Labrīt, cienījamie kolēģi. Pirmais darba kārtības punkts šorīt no rīta ir uh, jautājums ietekmes novērtējums. Uh, Čičester kungs ir referents. Sisniegs sveicienu, jums tagad vārds. Well, Chairman, thank you very much. Priekšsēdētāji, paldies. Ir Lieliski redzēt tik daudz kolēģu, kas ir sanākuši kopā, lai apspriestu šo darba kārtības punktu. Un es tomēr gribētu mazliet tagad parunāt, lai doties pie vēl vairākiem ierasties. Tomēr priekšsēdētē mums bija liela noderīga diskusija pār šo atzinumu Tātad, ka tas bija tikai projekta formā vēl pirms dažām nedēļām. Un tik tiešām es domāju, ka pozīcija pārāk daudz kopš tā laika nav mainījusies. Un tik tiešām man šķiet, ka vajadzētu sagaidīt kādus ieteikumus, grozījumiem, papildinājumiem no kolēģiem pirms varētu noturēt detalizētākas debatas. Taču eh, kopsavilkumam gribu teikt, ka šis ir atzinums iniciatīvas ziņojumam par eh, ietekmes novērtējumu, lai tie notiktu neatkarīgi šādu koncepciju es eh, no visas sirds atbalstu. Manuprāt, tas piešķir ticamību un autentiskumu ietekmes novērtējumu, lai pasvītrotu to neatkarīgumu spēku. Un ir vairāki ieteikumi atzinumā iekļauti par to, kā šis, šī neatkarība varētu tikt stiprināta. Iespējams, ka visa izaicinošākais eh, ieteikums ir tāds, ka ja likumdošanas priekšlikums tiek grozīts, ejot tam cauri komitejas procedūrām, jebkurā komitejā parlamentā, ka šis ietekmes novērtējums ir jāaktualizē, ņemot vērā izmaiņas tekstā. Es domāju, ka tas ir saprātīgs priekšlikums, bet es pieņemu, ka tas ir samērā sarežģīts, ņemot vērā mums piešķirtos grafikus un termiņus. Un ja mēs vēlamies būt eh, ticam informēti pirms balsojuma plenārsēdē, tad es domāju, ka vajadzētu mērķēt uz to, ka ir nepieciešams papildinājums ietekmes novērtējumam, kurš vai nu norāda, ka nav tālāks izmaiņas nepieciešams, vai arī ņemot vērā jauno priekšlikuma tekstu, ir nepieciešami kādi papildu komentāri. Es domāju, ka tas būtu organizatoriski sarežģītais aspekts, bet papildus tam e, neatkarīgu locekļu piesaistīšana novērtējuma padomē varētu uzlabot procesu un tāpat arī uh, gribu pateikt, ka ietekmes novērtējuma ziņā ir panākts progress. Komisija, pat ja mēs skatāmies kritiski, komisija ir strādājusi labi, es gribēju tikai paveikt šo darbu vēl labāk. Un, un ar to es arī došu iespēju izteikties kolēģiem, kur vēlas komentēt. Paldies! Bedanke mich herzlich. Sirsnieks, paldies! Pirmais, kas pieteicies, ir kolēģis Bensons, ēnu referents. Thank you so much, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji, paldies par uh, referentu paveikto darbu. Atzinuma priekšlikumā ir iekļaut vairāki labi punkti, kas attiecas uz MVU un citiem punktiem, un šeit ir pasvītrots tas, ka administratīvā nasta ir jāskata kā Eh, būtisks elements un jākvantificē. Tāpat arī. Varētu uzlabot krietni, atzinam, piemēram, eh, piedāvotajā likumdošanā par pārtērattiecībām, kam ir jābūt galvenam elementam ietekmes eh, vērtējumā. Savukārt, tur, ja pastāv starptautiskie standarti, tad ietekmes novērtējumam ir uh, tie jās, jāsalīdzina un jāņem vērā. Ietekmes novērtējuma sagatavošanas procesā ir jādod iespējas skatīt trūkumus pirms eh, vērtējums tiek pabeigts, un tāpat arī šiem iet, novērtējumiem ir jātiek publiski, tiem ir jāpublicē kopsavilkumi un pārskati. Varētu uzskatīt arī, ka varētu izmantot īpašu eh, šablonu, lai varētu kopsavilkumu punktus vieglāk pārskatīt. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Nākamā ēnu referente vai viņa pārstāve uh, eh, Kočetas kundze no sociālistiem un demokrātiem. Gracias, señor presidente. Uh, Paldies, priekšsādātāji. Paldies, priekšsādātāji. Es vēlotos eh, atvainoties, tas ir Iris kundzes eh, vietā, eh, kuri ceļojumā, un tāpēc nolasīšu viņas sagatavoto tekstu, ko Iris kundze ir sagatavojusi. Kā jau es norādīju savā iepriekšējā uzstāšanās reizē, ir jāatzīst milzīgais darbs, ko ir paveikusi komisija pēdējo piecu gadu laikā labāks likumdošanas ziņā. Protams, ir pietiekami daudz eh, atlicis eh, rezerves eh, manevrēšanas telpas ietekmes novērtējuma. Un tāpēc, kā galvenais princips manu grupu uzskata, ir jāpaturpa izvērtēšanas komitejas pašreizējā struktūra un lietkarīgu ekspertu rokās jāatstāj tas, lai praktiski tiktu novest līdz galam šis darbs. Tāpat arī ir jāskata iespēja iekļaut eh, neatkarīgus ekspertus izvērtēšanas komitejas iekšēnā, lai varētu uzlabot caurskatāmību, konsekventumu un kvalitāti visu procesu gaitā. Un tādējādi mēs arī tā, eh, to gribam piedāvāt. Otrakārt, mums ir jāuzskata ietekmes novērtējumi, ka eh, procedūra, kas ietekmē likumdošanas procesu, sākot no pašas tā iesākuma līdz pašām, līdz apstiprināšanai. Tāpat ir jāpublicē un jāpiedāvā apspriešanai projekti, pirms tiek sagatavots likumdošanas priekšlikums. Un noslēgumā gribu norādīt to, cik ir būtiska integrēta pieeja un īpaša uzmanība MVU, kā jau tas, tas tika sacīts iepriekš. Vides aizsardzības, sociālie un veselības aspe, aspekti un arī ietekmes izvērtējumu ekonomiskais efekts jāizvērē. Paldies! Nākamais Mecēras kungs. Köszönöm, elnök úr. Annak ér... Paldies, priekšsēdētāji. Lai garantētu, ka likumdošana Eiropas Savienības institūcijās paliek caurskatāma un būtu balstīta uz caurskatāmības pamatiem, mums ir nepieciešams ietekmes novērtējums. Jāņem vērā arī ekonomikas aspekti, vidas aspekti un citi aspekti. 2006. gada novembrī e, tika nodibināta šī institūcija, šī padoma ietekmes novērtējumam. Ir svarīgi, kā uzlabot kvalitāti ietekmes novērtējumam. Eiropas parlamentam šādas iniciatīvas vajadzētu atbalstīt. Ietekmes novērtējumu. Kvalitāte ir jāuzlabo, tas ir svarīgs mērķis, bet mēs nedrīkstam aizmirst, ka nav tikai svarīgi uh, samazināt administratīvo slogu, ir nepieciešami vēl citi papildus principiāli pamatkritēriji. Mums ir jāgarantē, ka šīs ietekmes novērtējuma e, pēdījumi tiek kontrolēti un regulāri kontrolēti. Tā tie varēs ietekmēt arī politiku. Bieži vien ir arī tā, ka mēs neizveicam ietekmes novērtējumus. Komisijai vajadzētu darīt visu, lai tie tiktu veikti, un mums dalību valstīm vienāk, vai tās ir valdības vai ministrijas uh, kas šos pētījumus eh, pasūta un veica, bet, piemēram, Nīderlandē, Zviedrijā, Liebritānijā un Vācijā šie pētījumi, šos pētījumus veica ārēji eksperti. Svarīgi ir, lai šo pētījumu pamati tiktu analizēti Un šie pētījumi ir domāti kā atbalsts eh, lēmumu procesam, bet nevis aizstātos. Svarīgi ir, lai mēs eh, šo pētījumu neatkarību nodrošinātu un saglabātu un sasniegtu. Svarīgi ir arī tas, lai būtu labāka likumdošana, lai mēs sniegtu ieguldījumu. Labākā likumdošanā mums ir jāparūpēs ar to, lai šī padome strādātu neatkarīgi no komisijas un šīs padomes dalībnieki. Uh, Eh, tos varētu nosūtīt vai nozīmēt arī Eiropas parlaments. Mums ir jāgarantē, lai šīs padomes dalībnieki, lai viņiem būtu iespēja noteikt arī uh, budžeta kritus. Un šie pētījumi ir vajadzīgi jebkurā likumdošanas procesā, bet tādā veidā, ka tie gan no speciālitātes viedokļa, gan politiski tiktu pamatoti. Paldies, kolēģis Tomas. Paldies. Mans pirmais jautājums, vai ir kāds no komisijas šobrīd ar mums? Vai ir, jo es gribētu dzirdēt komisijas komentārus, ko komisija domā par mūsu darbu, jo, manuprāt, ir ļoti grūti novērtēt, vai tas, ko viss, ko mēs aicinām, kas uh, piemēram, šobrīd, ja mēs finanšu krīzes laikos mēs būtu veikuši divu gadu ietekmes izpēti tam, pirms mēs sākam rīkoties. Var sakot, tas, ko, vai tas, ko mēs šeit konstruējam, ir izdarāms, jo esam pārliecināts, ka pēc 25 gadiem esot neredzamās rokās Mēs nu, varam nonākt pie situācijas, kad ir nepieciešams vairāk regulējumu, protams, te ir jābūt saprātīgai un gudrai. Un, bet tas, ka nav nepieciešama pārvaldības, to nevaru atbalstīt, protams, šeit ir. Daudzi, Džails tā skaitā, bet es neesmu pārliecināts, ka globalizētā pasaulē šāda pieeja e, būtu vislabākā. Viens ļoti svarīgs jautājums ir tāds, ka ja mēs veicam ieteikums izvērtējumu, tad ir, protams, jāskata administratīvā nasta visiem ekonomiskiem spēlētājiem, bet likumdošana ir vairāk nekā tikai uh, uzņēmēju vidē draudzīga. Likumdošana ir paredzēta pilsoņiem, šīs paudzes un nākošās paudzes pilsoņiem, tāpēc es uh, liel, lielā mērā atbalstu sociālistu uh, idejas, kur saka, lūk, visi um, ietekmes izpētē ir jābūt ar vides un sociālo dimensiju, un es gribētu piebilst ka lietu, kas tiek bieži aizmirsta, mums ir jāskatās uz nākamo paudzi. Bieži vien kā politiķi mēs raugāmies tikai uz nākamajām vēlēšanām, un tad pielāgojamies un piemērojamies kādu um, lobbyistu pilsoņu grupām, bet mēs aizmirstam par nākamo paudzi. Es domāju, ka šī doma, Džaili, ir jāpatur prātā tad, kad mēs, e, mēs domājam par šo likumdošanas e, dokumentu, ko tas nozīmē vai ko tas nenozīmē nākošajai paudzei. Paldies! Sisnieks, paldies! Manuprāt, kolēd, ka nav centrālais jautājums šajā projektā, vai vajag vairāk vai mazāk Eiropas, bet eh, par to, ja mēs taisām likumus, lai, tās, lai tie būtu labi likumi, tas ir būtiskais jautājums. Dažās debatēs mums, tās mums jau ir bijušas, vai šo ietekmi, proti visas ietekmes, vienmēr esam apzinājušies un esam par tām zinājuši. Tādēļ es domāju, ka šis punkts ir ārkārtīgi nozīmīgs, un es personīgi ne, nedomāju, ka kādi uzņēmēji vai uh, pilsoņi šeit būtu kaut kāda ievērojama atšķirība, tāpēc, ka uzņēmumi arī, uzņēmēji arī ir pilsoņi. Nākamais. Vai varbūt vispirms dosim komisijai vārdam, Čārlis? Vispirms komisijai? Labi. Vai kāds no komisijas ir eh, šeit klāt, kurš varētu atbildēt uz jautājumiem? Vai no komisijas kāds ir klāt, bet ne tie, kas ir par to kompetenti, atbildīgi, tādēļ mums neko nelīdz. Paldies tiem, kur no komisijas eh, šeit ir, bet tiemžēl tie, kuri mums būtu vajadzīgi, tie nav klāt. Eh, Čārs, tagad tev vārds, lūdzu. I, I only... Es eh, priekšsēdētāju varu tikai spekulēt uz to, ka atbildīgās persona no komisijas šobrīd apspriež savā novērtējuma ietekmu uz mūsu komiteju. Tas nozīmē, ka viņam šai personai ir jāveic eh, ieteikums izpētējums. Bet, eh, liekot ilgs pie malas, es gribētu pateikties par komentāriem, un es eh, ceru, ka būs grozījumi, kas saskan jūsu ieteikumiem, kurus mēs varēsim apspriest ierastajā veidā. Bet es gribētu norādīt divus eh, komentārus. Vienu no Rieras Madurelas kundzes, ka es nepiedāvāju pilnībā izmainīt visu procedūru. Šādas izmaiņas varētu būt samērā bīstamas. Bet es domāju, ka kādas izmaiņas un kādi elementi ir nepieciešami neatkarīgai domai šajā procesā. Un tāpēc Es paļaujos uz to, ka mēs varam atrast kopēju viedokli par to, kuros līmeņos mēs iejaucamies šajā situācijā un kurā mēs to izmainām. Komentāri, e, ko piedāvāja kolēģis Klauds Turmēs, ir ļoti interesanti un domas rosinoši tieši tāpat kā pagājušo reizi, bet vēl ir jāpaplašina E, diskusijām, kas ir tehnisks pasākums, un tad mēs to paplašinām uz tādiem filozofiskiem un politiskiem jēdzieniem. Tās vairāk atbilst tā lai filozofijai, bet vai mēs nedomājam šeit, ka pilsoņi vēlas. Vai viņi vēlas labāku, vairāk likumdošanu, viņi vēlas, lai mēs sekojam šai likumdošanai un vērtējam to. Es dzirdēju komentārus eh, par to, ka nav eh, uzmanība vērsta uz ekonomiskiem aspektiem. Var šeit piekrist, ka likumdošana vairāk nekā ekonomiski. Tomēr arī ekonomiskā aspekta ir svarīga. Un tas ir nozīmīgi tad, kad mēs skatām likumdošanas priekšlikumus, mēs apzināmies arī, vai dažkārt neapzināmies sekas, un šoreiz tas varētu būt ļoti svarīgi. Bet drīzāk gribu sacīt, ka Klauda iestātos pasaules gals, ja mēs pieņemtu šo atzinumu. Es e, pateicos e, visiem ieteikumiem un ceru uz turpmāk sadarbību. Paldies, priekšsēdēt. Paldies, līdz ar to šo darba kārtības punktu esam pabeiguši. Nākamais darba kārtības punkts 11. To sauc zaļā grāmata Meža aizsardzības meža informācijas Eiropas Savienībā. Mūsu referente ir kolēģe Lena Ek. Es viņai tagad vēlos dot vārdu. Lūdzu. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Šī ir zaļā grāmata. Tāpēc ir svarīgi organizēt diskusijas. Un nākotnes attīstība Eiropas mežiem. Tiem ir augsta ekonomiskā vērtība. Eh, tiem piemīt eh, sociāla vēsturiska dimensija un arī no, tie nozīmīgi citām vērtībām, tādām kā mm, rekreācijas telpas. Vai vienkārši brīvā laika pavadīšanas iespējas. 42% Eiropas uh, klāj meži. Tas ir daudz. Un, ja mēs skatām Eiropas IKP, mežsaimniecība ir aptuveni 10%. Un gandrīz 9% no ražošanas eh, eh, kas iesaist, tieši saistīti mežsaimniecībā, tad ir vēl netiešā veidā saistītie darbi. Viens veids, kā izmērīt lietas, ir skatīt, vai kopējais pieauga kopējais koksnes kubikmetru skaits. Eiropā tas pieauga. Tā tas ir bijis pēdējo 50 gadu laikā un Ziemeļvalstīs valstīs E, pat pēdējo simts gadu laikā. Tajā pašā laikā citos e, Eiropas apvidos tiek paturēta not, ilglaicīga, noturīga nozara, kas ir globāls sasniegums. Un nekur citur mēs šādus rezultātus ne, pasaulē neredzam. Tajā pašā laikā, ja mēs skatām uz eh, meža saimniecību, ieskaitot meža aizsardzību, tā ir ļoti nozīmīga, lai meži varētu būt eh, pretoties spēju klimata pārmaiņām un labā eh, stāvoklī. Tāpat ir jāapzinās, kā temperatūras ietekmē mūsu mežus. Mēs to uh, redzam, tad, kad runājam par atsevišķām sugām, kas pārvietojās uz ziemeļiem, piemēram, manā, manā apvidū ir sākus augt egļu suga, kas eh, pēd, eh, nav tur bijusi novērot pēdējo tūkstošu gadu laikā, tāpat arī to mēs redzam pēc kukaiņu sugām, kas eh, pārvietojas no dienvidiem uz ziemeļiem piemēram, eh, eh, eh, piemēram, priežu vabole, kura ir skārusi mežus un citi. And, and, uh, the... Tāpat arī nozīmīga problēma ir mežu ugunsgrēki, kuri, teiksim, Portugālē uh, ir ietekmējuši situāciju, un tā ir problēma visā sabiedrībā. Šī zaļā grāmata nav paredzēta tik daudz aizsardzībai, bet, lai varētu, mežiem varētu palīdzēt pielāgoties klimata pārmaiņām, protams, tas iekļauj aizsardzību, bet arī tas iekļauj to, kā mēs skatām uh, sugas un kā mēs varam būt droši par to, ka tiek saņemta un sniegt pareizi informācija. Un tāpēc mežsaimniecības stratēģija ir nozīmīga Eiropas Savienībā. Tā nav tāda politikas loma kā KLP, un paldies Dievam es gribētu teikt, taču e, zināšanas par mežsaimniecības jautājumiem, standartiem un statistiku nav pietiekamas. Mums nav pietiekama zināšana, lai mēs varētu saprast īsti, kas tad notiek. Un pirmais pamatpilārs šajā zaļajā grāmatā ir iegūt zināšanu standārts un statistiku. Un tas, protams, ir ļoti svarīgi, un es gribu e, to pasvītrot komisijas tekstā. Tas var radīt problēmas starptautiskā līmenī. Mēs gatavojamies šobrīd klimata sarunām. Mē, e, Mehiko, kas notiks decembrī. Mežsaimniecības jautājumi ir ar ļoti augstu prioritāti darba kārtībā. Un dažādas sistēmas, kas ietekmē mežsaimniecības jautājumus visā pasaulē, tāpēc mums ir jāapzinās, ka šīs diskusijas arī notiks apvienoto nāciju sistēmā. Bet problēma ir tā, vai pareizāk sakot, situācija ir tāda, ka Vairāk jautājumu var tikt izlēmta Eiropas līmenī, taču mums ir ļoti izteikta subsidiaritāte. Es to piedāvāju saglabāt, taču ir um, ļoti daudz, ko mēs varam darīt, lai stiprinātu zināšanas, izglītību, vislabākās metodas, vislabākās prakses un arī izpēti. ir izveidojusies rūpnieciska platforma par meža saimniecību visplašākajā izpratnē. Mums tas ir jāpaturprātā un jāapzinās tas, kad mēs apspriežam vidusposma pārskatus 7. Eh, un 8. Eh, finanšu programmai. Tāpat arī jāņem vērā eh, mežu saimniecības pievienotā vērtība ne tikai nacionālos budžetos un IKP, bet arī tas, ka ļoti daudzos reģionos tas ir nozīmīgs reģionālās attīstības rīks. Daudz, ļoti nozīmīgs daudziem Eh, maziem vidējiem uzņēmumiem, un tāpēc mums ir jāapzinās tas, kā mēs līdzsvarojam aizsardzības un īpašumtiesību jautājumus. Eh, Eiropas mežsaimniecības pārvaldība ir ļoti atšķirīga, Eh, katra valsts ir pieņēmusi savus eh, darbības eh, principus un pieņem politiskus lēmumus šajā sakarā. Un, ja mēs skatām mežsaimniecības likumdošanas vēsturi, tad jūs atradīsiet gan ļoti daudz kļūdu, gan arī ļoti daudz labas prakses viscaur Eiropā. Tāpēc šajā ziņojumā Rūpniecības komitejā es mēģinu skatīt jautājumu no rūpnieciska viedokļa. Es apmeklēju diskusijas lauksaimniecības komitejā vakar pēcpusdienā, un e, tur diskusijas bija atšķirīgas no tām, kas notiek šeit. Esmu ēnu referente Agri komitejā, un esmu mēģinājusi darīt zināmus un mēģinājusi iekļaut mūsu priekšlikumus Agri referente galīgajā tekstā. Es uh, e, Tālāk eh, neizklāstīšu vairs šo jautājumu, taču, manuprāt, ļoti būtiski ir tas, ka strādājot ar, eh, par mežsaimniecības jautājumiem, jūs uh, apzināties, ka ļoti nedaudz cilvēkam ir dziļas zināšanas mežsaimniecībā, un tāpēc ir jāskat tas, kā komisija gatavo skatīt šos jautājumus tad, kad pie šī jautājuma strādā personāls dažādos DG. Lūk, priekšsēdētāji, ar to es beigšu savu stāšanos un e, ar cerībām gaidu diskusiju un ceru, ka vai, vēl vairāk nekā es cilvēki būs ļoti interesēti mirsaimniecības jautājumos. Paldies! Paldies! Esmu par to pārliecināts. Varbūt vispirms vēlētos sniegt informāciju, kuras pirms nav aizmirst pateikt. Iesniegšanas grozījuma termiņam par Čārza ziņojumu ir 5. Eh, oktobris. Tas ir skaidrs, bet gribētu pateikt to vēlreiz. Čārza ziņojuma grozījuma iesniegšanas termiņš 5. oktobris. Un Lena. Inform... Varbūt sekretariāts varētu informēt deputāts par eh, termiņiem citās komitejās arī. So my... Tas ir attiec uz manu ziņojumu. Labi, tagad mēs varam pāriet pie debatēm par meža ziņojumu no sociāldemokrātiem ēnu referents padā. Thank you. I welcome the draft opinion. Paldies. Es apsveicu ēnu referentu. Un piekrīt lielākai daļai tajā paustā. Kā sociālista ēnu referents. Man ir arī dažas piezīmes kas ir varbūt ļoti noderīgs. Pirmkārt, pirmajā punktē paturēt uh, Eh, līdzsvarot un stiprināt vēža funkcijas, tam ir jāpiešķir pilnīgi noteikti lielāka uzmanība. Papildus bioloģiskajai daudzveidībai ir eh, citiem punktiem jāpievērš lielāku uzmanību Eiropas Savienībām. Un ir šobrīd nozīmīgs debatas par ekosistēmas eh, dienestiem cilvēku labklājībai. Un Viens. Ļoti nozīmīga ir cīņa pret kaitēkļiem. Otr, treškārt, ceturtajā punktā. Mums ir jāpaturprātā tas, ka ir nebūs iespējams uh, pietiekam uh, un taisnīga ienākuma sadale. Tālāk ir nepieciešams nodrošināt eh, meža pārvaldību, jo pastāv ļoti liels atšķirības starp um, šīs likumdošanas ieviešanu Eiropas Savienībā. Papildus tam mums ir jāskata, kā noritēs eh, pašreizējās diskusijas par pēc 2013. gada lauksaimniecības politiku. Un mums ir jāapzinās arī, kādi e, pasākumi ir nepieciešami kopumā meža saimniecības nozare. Paldies. Nākamais eksperts ir Lamets kungs. Uh, Negribu uzsvērt savas zināšanas šajā jomā, tomēr es gribētu uh, Eh, Turpināt, ko sacīja kolēģis Padārs, tas attiec uz div, eh, daudzveidības aspektu. Ne tāpēc, ka eh, šobrīd ir bioloģiskās daudzveidības gads, bet tik tiešām tas ir pretoties spējas jautājums. Mēs zinām, ka jo mazāk ir bio daudzveidība mežos, jo vieglāk ievainojami tie ir. Un to mēs redzam mūsu valstīs Francijā, Beļģijā, kad nāk vētras no Atlantijas okeāna, mēs redzam, ka tie meži, kur bija tikai viena suga, praktiski tika uh, noslaucīti šajās eh, vētrās. Tāpat arī insektu invāzijas vai kokslimības, ja mums nav bioloģiskās daudzveidības, tad meži nespēja tikt ar to galā. Tāpēc es domāju uzsvērt šo punktu. Jā, es gribu atgādināt, ka mēs esam Rūpniecības komiteja un mums ir jāskatās galvenokārt eh, no resursu un ekonomiskās vērtības viedokļu, jo mēs apzinām, ka uh, E, kā mežus iznīcina, ko iznīcina kaitēkļi, sērgas un vētras krietni vien zaudēja savu vērtību. Tāpat vēl viens punkts, ko es gribētu norādīt, attiecas uz uh, palūkošanos atpakaļ. Mums ir tāda tendence nākt klajā ar jaunām iniciatīvām, veidot jaunu likumdošanu, nepalūkojoties atpakaļ uz to, kāds ir rezultāts pašreizējiem notiekumiem. Un mums vajadzētu palūkoties uz. Uh, dažādām mežsaimniecības e, iniciatīvām un mežsaimniecības stratēģiju, kas, ko ir sagatavojusi komisija, un e, redzēt, cik labi vai ne cik labi tā ir tikusi īstenot, un aicināt komisiju palūkoties atpakaļ un domāt par darbību uzlabošanu šajā jomā. Lūk, tie būtu divi galvenie punkti, kurus es gribētu uzsvērt. Visādi citādi es varu piekrist tam, ko sa, ir sagatavojusi Lēna. Šeit nav debūtu nepiekrišanas, bet drīz, drīzāk papildinājumi. Paldies! Paldies! Gribētu pajautāt, vai komisija vēlētos vārdus Altans Akončā. Jā, labi, tagad jums vārds. Thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, ka dodat vārdu. Es gribētu pateikties referentei par um, sagatavotie projektu un visiem deputātiem, kas ir strādājuši pie šī ziņojuma. Es gribētu pateikties arī e, referentē par to, ka tā ir norādījusi mežsaimniecības nozīmi un tāpēc man nevajadzētu atkārtoties par to, ko mēs zinām jau par realitāti uz, uz, uz vietu uz vietas meža aptver 42% mūsu teritorijas, bet ja jūs Ja mēs vairāk runājam par zaļās grāmatas saturu un ko mēs vēlētos panākt ar to. Mežsaimniecības stratēģija un darbības plāns ir pieminēts, to pieminēja iepriekšējā runātāji. Un galvenās darbības paredzēja pasākumus, lai varētu mazināt klimata pārmaiņu ietekmes, tāpat arī uh, nepiecieš, uzsver nepieciešamību veidot Eiropas mežsaimniecības uzraudzības sistēmu un arī vispārīgi atsaucās uz eh, nepieciešamību pēc meža aizsardzības. Pagājušajā gadā komisija pieņēma eh, balto grāmatu par pielāgošanos klimatu pārmaiņām, un tur bija īpaši atsauce uz nepieciešamību pēc meža aizsardzības klimata pārmaiņu ietekmju gaismā kas ir kas jau tiek izjustas eh, vairākos Eiropas reģionos. Zaļā grāmata saturs līdz ar to ir prezentē pašreizējo mežu stāvokli, e, klimata pārmaiņu ietekmi, kas uz šobrīd ir identificēta vai kas varētu būt sagaidāma, un šobrīd pieejamie rīki meža aizsardzībā un informācijas avot, kas ir mūsu rīcībā, un uzsāk debats par šiem jautājumiem. Vai mēs esam pietiekami sagatavoti klimata pārmaiņām? Ne tikai klimata pārmaiņām par sevi, bet arī kā tas eh, var ietekmēt citus aspektus. Par pašreizējām politikām runājot Eiropas Savienības vai dalību valstu līmenī, vai tie ir adekvāti, lai varētu uh, Eh, reaģēt uz šiem izaicinājumiem, un vai kaut kas ir, ko Eiropas Savienība varētu piepildot, eh, pie, pievienot jau tam, kas šobrīd ir izveidots, vai ir kādas jaunas iespējams darbības. Mēs esam saņēmuši ļoti daudzus eh, nozīmīgus ieteikumus, kopumā 261 no dažādām ieinteresētajām pusēm, gan no Eiropas Savienības, gan ārpus tās. Un mēs eh, turpinām strādāt tieši šo ieteikumu izvērtēšanas rezultāti vēl pagaidām gan nav pieejami, jo pie tiem no, tie tiek apstrādāti. Un mēs cerīgi raugāmies uz parlamenta atzinumu saņemšanu un padomu secinājumu saņemšanu, un tad, kad publisko konsultāciju gaitā saņemti ieteikumi tiks izvērtēts, mēs skatīsim iespējas virzīties tālāk. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, un kolēģim Mērčinam Kibičam dot vārdu. Es viņu neieraudzīju pirms tam. Dziękuję, panie przewodniczący. Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu atsaukties. Marzakēvičs kungs. Uh, gribētu teikt, ka ar lielu apmierinājumu eh, esmu konstatējis, ka šīs dokuments ir eh, pamats informācijai par mežu un meža aizsardzībai. Vēl viens elements diskusijā tas būs par mežu izmiršanu Eiropas Savienībā. Novērtiet darbības plānu meža saimniecībā un uzsverot eh, meža saimniecības nozīmi, ņemot vērā sabiedrības intereses, var teikt, ka meži protams, uzņem CO2 un tie ietekmē dzīves apstākļus. Meža aizsardzībā no vienas puses vajadzētu kalpot uh, meža saglabāšanai, sugu daudzveidībai, jo 70% no šīs sugu daudzveidības attiec tieši uz meža jomu. No otras puses mums ir vajadzīga saprātīga iespēja, kā apsaimniekot mežus. Tas ir saistīts ar uh, ekonomisko potenciālu un darba tirgu. Lielāku uzmanību vajadzētu pievērst līdzsvarotai mežsēmniecībai, jo tādi saimniecības aspekti gūs savu vērtību no koksnes, ko var iegūt no meža. Ir jāuzsver arī meža nozīme sociālajā drošībā, pareiz veidota mežsaimniecība nā tikai laba aizsardzība pret augšņas eroziju, bet arī dažādām atmosfēras parādībām. Ir dažādi potenciāli dažādas ietekmes struktūras, ko var vērot dalību valstīs. Tādēļ dalību valstis atbalsta dažādus eh, pārreikināšanas mekānismus, kas ir īpaši izdevīgi. Ja tie ir veci meži, tad šodien tie vairs nevar uzņemt ļoti lielus CO2 daudzumus. Savukārt citas valstis, kuras eh, stāda mežus, tām būs iespēja izmantot eh, šo samazināšanas potenciālu. Atkarībā no tā, kā tiek aprēķināts, cik daudz meža var uzņemt CO2, tad arī tās valstis, kur jau ilgu laiku šādi meži, drīzāk veci meži, šīs valstis nebūs spējīgas e, izmantot iespējas, kā uh, aprēķināt CO2 samazināšanas mērķi. Es jums piekrītu, referentis kundze, jo kompetencēm ir jāpaliek e, dalību valstīs pašās par šo jautājumu, bet Eiropas Savienības lomai nevajadzētu uh, ierobežoties tikai uz koordinācijas uzdevumiem. Mums ir vajadzīgi arī piemērošanas procesi, tie ir jāatbalsta klimata pārmaiņu gaitā, un šie pielāgošanās procesi ir jāiekļauj instrumentos finansējumā. Tādēļ mums ir jāsāk diskusija par to, kā izstrādāt jaunus mehānismus, ko izmantot Nav runa tikai par daudzfunkcionālu mežsaimniecību. Un šai sakarā es gribētu jūs aicināt apmeklēt izstādi, kas notiks nākamajā nedēļā. Tur būs par uh, uh, medniecību un meža nozīmi. Paldies par šo ievadu, tā kolēģē Ekai vārds noslēgumā. Paldies priekšsēdētāji. Paldies kolēģi par ļoti būtiskajiem komentāriem. Esmu pārliecināta, ka mums var būt laba eh, sadarbība par šo tekstu, bet daži komentāri par sacīto. Protams, e, pretošanās spēja, bioloģiskā daudzveidība ir ļoti svarīgas un iet roku rokā. Pirms diviem gadiem es apmeklēju Kanādu un helikopterā e, lidoja pāri plašiem apgabaliem, ko bija izniecinājušas e, kalnu uh, priežvabole. Un tas bija tik tiešām briesmīgi. Skats simtiem kvadrātkilometru, kas ir iznīcināti. Viss mešs uh, izmirs. Uh, izkaltas, un mums ir tas eh, jāapkaro Eiropā, jo, ja šis eh, kaitēklis gūs eh, virsroku, tad mums ir jāatvadās no ikviena smeža pārvaldības ABCD vai cita tipa, jo tā ir tik tiešām nozīmīga problēma. Tālāk par vētrām runājot. Es dzīvoju netālu Eh, no apgabala, kur eh, notika lielākā vētra pēdējo simts gadu laikā pirms pāris gadiem. Un, ja jūs būtu redzējuši, kāds eh, bija, kādi bija postījumi, pēc šīs vētras. Es pilnīgi piekrītu, ka no pretošanās viedu pretestības spēja viedokļa monokultūra nav ieteicama. Mums ir jāapzinās tikai, kā mēs varam apvienot īpašumtiesības un subsidiaritāti. Un, manuprāt, mums ir jāizplat informācija un zināšanas, un kā mēs varam apkopot informāciju Eiropas līmenī un darīt to zinām ne tikai valdībām, bet arī mēžu apstrādātājiem. Šīs ir tās problēmas, kuras es gribu norādīt. Es gribētu palīdzēt tikai komisijai, lūgt komisijai palīdzēt kaut vienā jautājumā, ņemot vērā notiekums, kāda ir kopējā lauksaimniecības politikā. Ir pretproduktīvi eh, tas, ko mēs vēlamies sasniegt, tad, kad mēs gribam eh, paplašināt uh, mežus. Mums ir regulējumi ļoti daudz, mums ir eh, klimatu, eh, klimatu dēļ. Eh, klimata dēļ bija iesa, izveidota savu lauksaimniekošana. Šobrīd komisija sāka, ka tas nav pareizais lauka saimniekošanas veids, jo varbūt ir 80 kokos hektāra, un šobrīd komisija saka, ir jābūt 50 kokiem uz hektāru, un rezultāts ir tāds, ka koki tiek izcirsti, un ja jūs lūko, palūkojaties uz bioloģisko daudzveidību, tad ļoti daudz ziedu zāļu sugas citur nav atrodamas, un mums ir daudz regulējumu lauksaimniecības eh, politikā, kas ir pretproduktīvi, un ja mēs varētu izveidot sarakstu, kur ir šīs pretrunas, ja mēs varētu pieņemt politisku lēmumu, kur mums ir jāmaina vai nu meža saimniecības jautājumi, vai lauksaimniecības noteikumi, jo eh, tiem, kuri apstrādā šos eh, laukus. Mēs viņiem liekamies tik, eh, tik stulbi no šī viedokļa, tad, kad mēs, eh, mēs gribam apvienot mežsainiecības un lauksainiecības noteikumus, un tāpēc tik tiešām tā ir problēma, jo mums ir jāapzinās, kā šie jautājumi tiek uztverti. Tāpat arī Mm, jānorāda, ka tīri no enerģijas viedokļa meži ir alternatīvs enerģijas avots lielākā vai mazākā mērā atsevišķās dalību valstīs, un mums ir jāapzinās, ka no klimata viedokļa meža aizsardzībai, kam, kuriem būtu jāstāv uz mūžīgiem laikiem, nozīmē arī mums ir. Be, be sure that we have the, the... Mums ir jāapzinās, ka liels skaits koku satrunē, e, kas arī ir kaitīgi. Mums ir jāapzinās, kāda ir klimata mērķi, un ja būtu mežu pārvaldība visur pasaulē, un ja mēs veidotu mežu pārvaldību Ziemeļa Eiropā, jau tādā veidā mēs varētu eh, krieti vien palīdzēt e, risināt ļoti daudzas eh, problēmas, kādas, eh, ar kurām mēs saskaramies. Jāatrod ir pareizais līdzsvars, lai Eh, starp aizsardzību, eh, pielāgošanos, pretošanās spēju, bet mums ir nepieciešama arī ražošana. Un visi šie līdzsvari ir tie, kurus es meklēju savā ziņojumā, un es cerīgi raugos uz diskusijām ar ēnu referentiem, jo es jūtu, ka mums ir daudz kopīgu vērtību šajā jomā. Paldies! Paldies! Gribu atgādināt, ka grozījumu. Ter, grozījums var iesniegt līdz 12. oktobra pusdienlaikam, 8. un 9. Eh, novembrī būs balsojums Rūpniecības komitejā un arī pēc tam vidē, un pēc tam būs plenāra sanāksmes balsojums. Un tagad šis punkts ir noslēgts, vai mēs tagad pagaidīsim 5 minūtes un tad balsosim. Vai sāksim skatīt 12. punktu? Nā, ēnu referenti nav šeit, tā tad mums tagad būs pārtraukums 5 minūtes, un tad sāksies balsošana. Ladies and gentlemen, we can start. You have your card with you because perhaps we need it. Jums ir līdzi kartes, jo iespējams mums tās būs vajadzīgas. So, then können wir beginnen. Tad mēs varam sākt. Ja visas kolēģis un visi kolēģi ir ieradušies, mēs sāksim Karvaļo ziņojumu. Tas ir ļoti apjomīgs ziņojums ar ļoti daudziem grozījumiem un balsojumiem. Paldies Dievam, kolēģis Kalvārjo un ēnu referenti. Mums ir dusko atvieglojuši darbu, tā kā mēs uh, varam. Mums ir arī daži kompromisi balsojumā. Mēs sāksim ar uh, 5A. Citējums. Tātad ar pirmo grozījumu. Kurš par? Paldies, kurš pret atturas. Pieņemts. Kompromiss viens par, pret, atturas, pieņemts. Tad viss atkrīt. Trīs par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss trīs par, pret, atturas, pieņemts. Pieci par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss divi. Atvainojiet, priekšsēdētāji, es neesmu pārliecināts, priekšsēdētāji, ka grozījums Regi 2 ir pilnībā atkritis. Tur tiek tikai first part false, if compromise uh, 3 adapted. Tikai tāda pirmā daļa, tas ir tieši pirms piektā, skatāties lapusē, Regi 2. Jā, pareizi, priekšsēdētāji, jums ir taisnība. Jā, man tikko kā saka, ka es tomēr esmu izdarījis pareizi. Uh, jo šī daļa ir aizmugurē, citā daļā ir. Bet paldies par šo jautājumu. Tagad ir pieci. Kompromiss divi par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss četri par, pret, atturas, pieņemts. Deviņi par, pret, atturas, pieņemts. Desmit un četrdesmit kopā par, pret, atturas Atturas. Noraidīts. 15 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 21 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 20 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 24 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss 5 par. Pret. Atturas. Pieņemts.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 ar, ar mutisko grozījumu. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 38. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 39. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 41. Par. Pret. Atturas. Nu, pieņemts. Kompromiss 7. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 48. Par. Ar mutisko grozījumu. Pret Atturs pieņemts. Kompromiss 8 par pret. Atturs pieņemts. 53. Tas ir, uh, nav vairāk, 55, uh, kurš pār pret. Atturas norādīts. 56. Dalīties balsojums. Pirmā daļa par pret. Atturas norādīts. Otrā daļa par pret. Atturas norādīts pieņemts. 57. Kā papildinās pa, par, pret, atturas, pieņemts. 58. Par, pret, atturas, pieņemts. 59. Par, pret, atturas, pieņemts. 60. Par, pret, atturas, norādīts. 61. Tur ir mutiskais uh, grozījums. Tas jums ir jūs priekšā. Vai nav kaut kādi jautājumi? vai šajā mutiskajā grozījumā par, pret, atturas pieņemts. Kompromis 9 par, pret, atturas pieņemts. 65 par, pret, atturas pieņemts. 66 par, pret, atturas pieņemts. 69 par, pret, atturas pieņemts. 70 kā papildinājums par, pret, atturas pieņemts pieņemts. 71. Papildinājums par, pret, atturas, pieņemts. 72. Tas nav vajadzīgs. 73. par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss 13 par, pret, atturas, pieņemts. 12. Kompromiss 12 par, pret, atturas, pieņemts. 77 par, pret, atturas pieņemts, 78 par, pret, atturas pieņemts, 79 ir atkrīt, 80 par, pret, pieņemts, 81, otrā daļa, pirmā daļa ir atsaukta, kurš par, pret, atturas pieņemts, 82 par, ar mutisko grozījumu, pret, atturas pieņemts. 84 par pret atturas pieņemts. 85 par pret atturas pieņemts. Kompromis 11 par pret atturas. Tas jāskaita. Lūdzu, elektriskās kārtas balsts par 11. Lūdzu, sākam balsot. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un rezultāts ir 29. Tātad pieņemts. 29 pret 20. Līdz ar to mēs pārējām pie 91 par pret atturas norādīts. 93 par pret atturas pieņemts. 94 par pret atturas norādīts pieņemts, 96 par, pret, atturas, pieņemts, atkrītālāk, 102 par, pret, atturas, pieņemts, regi 4 par, pret, atturas, pieņemts, 104 par, pret, atturas, pieņemts, 105 par, pret, atturas, pieņemts, 106 par, pret, atturas, pieņemts. Regi 5, nē, tagad 108 par, pret, atturas noraidīts, kont 2 par, pret, atturas pieņemts, 110 par, pret, atturas pieņemts, 112 par, pret, atturas pieņemts, 113 par, pret, atturas pieņemts.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 pret atturas norādīts. 121 par pret atturas norādīts. 122 par pret atturas jāpārbauda, lai būtu drošība. 122 Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 123 par pret atturas pieņemts. 124 pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas. Nu, tas ir jāpārbauda. Otrā daļa 124. elektroniskais balsojums. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot un rezultāts pieņemts. Regija 9, tas ir skaidrs, 125 par, pret, atturas, pieņemts. Kompromis 14 par, pret, atturas, pieņemts. 129 par, pret, atturas, pieņemts. 131 par, pret, atturas, pieņemts. Galīgais balsojums. Elektronisks balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. Rezultāts. Pieņemts. Pieņemts ar lielu vairākumu. Apsveicam. Un tas būs ļoti svarīgs pamats darbam, kas tagad turpināsies. Nākamais ziņojums. Franko kungs. Arī šeit ir jums balsojums saraksts. Otrais, kurš par? Kurš pret? Atturas. Vēlreiz. Kurš par otro? Pret. Atturas pieņemts. Trešais par. Pret. Atturas pieņemts. Ceturtais par. Pret. Atturas norādīts. Pieci. Par pret atturas norādīts. Darīties balsojums par devīto pirmā daļa, kurš par pret atturas norādīts. Otrā daļa par pret atturas norādīts. Tālāk atkrīt 11. pirmā daļa. Kurš par pirmo daļu? Pret atturas norād, uh, pieņemts. Otrā daļa par pret, atturas, noraidīts. 13 par, norē, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par. Nē, es atvainojos, saka priekšādātājs. 12, 12 tagad. O, par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk. Viens. Ne? Divpadsmit. Seši. Jā, ir pēc orģināla balsā. Jā, tas atkrīt. Tas bija pareizi, kā es rīkojos, saka priekšēdētājs. Pirmais. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas? Norādīts. Seši. Tas ir atsaukts. 7 par pret atturas pieņemts. 8 par pret atturas pieņemts. 15 par pret atturas pieņemts. 14 ar mutisko grozījumu. Kurš par pret atturas pieņemts? Tālāk atkrīt 16. 17. par pret. Vēlreiz. 17. par pret. Atturas norādīts. 18. par pret. Atturas pieņemts. 19. par pret. Atturas pieņemts. 20. par pret. Atturas pieņemts norādīts 22 par pret atturas pieņemts 21 par pret atturas pieņemts. Tālāk atkrīt. 24 par pret atturas pieņemts. 25 Jā, 24. 24. Atkrīt. Vai ir kaut kādas problēmas? Vai jūs gribat to pārbaudīt? Mēs varam pārbaudīt. 24 pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un rezultāts. Tas noraidīts. Tas ir skaidrs. 25. Tas nav vajadzīgs. 26. Kas par? 26. Kurš par? Pret? Atturas. Noraidīts. 27. Par? Pret? Atturas. Pieņēmts 28. Par? Pret? Atturas. Pieņēmts. 29 atkrīt 30 par pret. Mums jāpārbauda 30. elektroniskais balsojums. Sākam balsot pa 30. Sākam balsot pa 30. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Nav nekāda starpība. Nav liela. 31 par pret atturas pieņemts 3-2 par pret atturas pieņemts 3-3 par pret atturas pieņemts 3-4 par pret atturas pieņemts. Un tagad mēs varam eh, galīgo balsojumu un rezultāts. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tātad tas ir pieņemts. Lielas paldies. Apsveicam ziņotā referentu. Tagad pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta 14 par uh, enerģētikas efektivitātes rīcības plānu pārskatīšanu. Kolēģim Bencinam došu vārdu, viņš ir uh, referents, viņš arī vienīgais saņems vārdu. Tagad jums vārds, lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Priekšsēdētāji, paldies. Pirmkārt, es gribētu pateikties eh, kolēģiem, kur piedalījās eh, diskusijās un ir strādājuši pie ļo, šī ļoti svarīgā jautājuma. Vakar mums bija ļoti labas diskusijas par enerģijas stratēģiju 2020. gadam. Un šodien ir jārunā par energoefektivitātes darbības plānu pārskatīšanu. Komisija gatavo savus priekšlikumus, un es domāju, ka mēs varētu sagatavot spēcīgu ziņojumu, lai parlaments ar savu vairākumu varētu nosūtīt savu skaidro vēstījumu komisijai. Es uh, apzinos, ka ir ļoti daudz viedokļu un interesēto personu, taču, manuprāt, mēs varam atrast ko, spēcīgu kopējo pozīciju. Viens no būtiskiem jautājumiem ir esošās likumdošanas ieviešana. Un jautājums ir, e, kādā pozīcijā esam mēs šobrīd? Un arī jāapzinās, kādas, kādi ir lielie izaicinājumi, tad, kad mēs runājam par struktūru, mums ir. Ja jādomā par sistēmu inovāciju, par uh, smart tīkliem, smart uh, mērījumiem un citiem jautājumiem. Tāpat arī celtniecībā. Mums ir celtniecības direktīva, bet mums ir, ir kaut kas jādara esošo ēku sakarā. 40% enerģijas tiek patērēts mūsu ēkās. Uh, ECT enerģijas marķējuma ekodizaina jomā vēl aizvien ir pietiekami daudz telpas uzlabojumiem par finansējumiem. Mums ir jāapzinās arī, ka ir nepieciešams vairāk finansējuma, vairāk privātās naudas šajā jomā. Ir jāapzinās arī tas, ka da, eh, valstu vadītāji ir apsprieduši februārī energoefektivitātes jautājumus, un energoefektivitāte ir viss lētākais veids, kā mazināt CO2 izmešu apjomu, kas palielina mūsu atkarību no Krievijas un vidējiem austrumiem. Mums ir jārunā par piegāžu drošību un par energoefektivitāti. Es domāju, ka ir iespēja situāciju uzlabot un es ar cerībām raugos uz diskusijām un uz jūsu komentāru saņemšanu. Paldies, priekšsēdētāji! Un... Paldies par darbu un paldies par ievadu jaunajās šajās debatēs. Referente Tomson, eh, pirmajā vārds. Uh, thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu apsveikt kolēģi Bensonu projek ziņojuma projekta sakara. Es domāju, ka ziņojumā ir ļoti daudz svarīgi akcenti. Lielākai un labākai energoefektivitātei Eiropā, taču es gribētu pievienot četrus punktus, kas ziņojumā nav iekļauti un kas ir saistoši mērķi enerģijas efektivitātei, darba spēka eh, apmācībā, finansējumā. Pirmkārt, mums ir jānosaka saistoši mērķi enerģijas taupīšanai. Es domāju, ka 20% mērķis 2020. gadā ir gan reāls, gan ambiciozs. Saistošs mērķis ir būtisks, jo tam ir jābūt ietvaram Eiropas eh, energoefektivitātes politikā un bez saistoša mērķa. Enerģijas eh, efektivitātes darbības plāns būs daudz runu, maz darbu. Mēs to esam redzējuši ilgu gadu garumā. Uh, kad mums bija šādi mērķi, kuri nebija saistoši. E, sociāldemokrātu grupa nāks klājā ar grozījumiem, kas e, e, norādījis uz to, ka parlamentam ir jāklājā ar saistošiem mērķiem līdz gada beigām. Otrkārt, vairāk kārt esmu uzsvērusi, mums ir jā. Ja vēršu uh, uzmanību uz energo nabadzību, un viens uh, no vislielākajiem izaicinājumiem ir tas, ka šāda energo nabadzība rodas, kad liela daļa mājasemniecības ienākumu tiek tērēti par enerģiju, un esam dzirdējusi, ka ziemā mūsu iedzīvotāji dažkārt maklā vairāk nekā 50% ienākumu par enerģiju ir nepieciešams veikt pētījumus šajā sakarā, lai mēs varētu mazināt eh, energonabadzību, bet arī ir jāveic eh, lielāki pētījumi, lai varētu mazināt eh, enerģiju, ar enerģiju saistītos izdevumus vistrūcīgākajiem. Treškārt mums vajadzētu iekļaut arī sociālo dimensiju un energoefektivitāti. Mums ir jāvērš uzmanību uz darbinieku uh, prasmēm, uz apmācību, izglītību, prasmju apgūšanu, kas ir ļoti nozīmīgs e, energoefektivitātei. Mums ir jāinvestē gan tehnoloģijās, gan cilvēku resursos. Un visbeidzot, es gribētu uzsvērt E, finansējuma sadaļu. Ir ļoti pozitīvi tas, ka ziņojuma projektā ir norādīti dažādi pasākumi, kā finansēt energoefektivitāti, bet mums ir arī jāapzinās tas, kā mēs varam e, veidot energoefektīvu rīcību. Es gribētu, dom, es domāju, ka vajadzētu piedāvāt dažādas schēmas un risinājums, kā to panākt. Paldies, un gribu pateikties par diskusijām ar referentu un ar referentiem. Kolēģi von Branta. Paldies, priekšēdētāji. Paldies referentei par to, ko sacīja ēnu referente. Es gribētu papildināt to divām lietām. Pirmais ir enerģijas trūkums vai nabadzība, tas ir saistīts arī ar globālajām cenām un energoefektivitāti. Un ir ļoti nozīmīgi, lai mēs sasniegtu emisiju samazināšanas mērķus, bet energoresursu cenas ir ļoti pieaugušas pēdējo gadu laikā, turklāt dažās valstīs daudz vairāk nekā citās. Tas mums dara nemierīgus, mums ir vajadzīgas aktivitātes, kurām ir tāda plaša ietekme un no kurām iegūst visi iedzīvotāji. Ir jākoncentrējas uz risinājumiem, uh, un ir jāveic pasākumi, lai samazinātu enerģijas trūkumu vai iztrūkumu, un ir zināmi piemēri Un uh, nozīmīgs, uh, nozīmīgs līdzeklis ir arī tā saucamā viedā uzskaite enerģētikā. Energoefektivitātes pasākumiem jāizmanto kohēzijas fondi, struktūra fondi. Un ir arī aktivizējot ekonomiku, ir nepieciešams uh, efektīvi izmantot līdzekļus, turklāt darīt to caurskatāmā veidā. Un šobrīd mēs izstrādājam jaunus, inovatīvus pasākumus, kas domāti uh, pašvaldību un pilsētu valžu atbalstam. Tie visi ir pasākumi, kas domāti energoefektivitātes uzlabošanai. Uh, Es apsveicu referentu un mums būs vēl papildus ieteikumi. Paldies, lūdzu, Roilas kundze, Rolas kundze, kā ēna referente. Paldies! Paldies Bensena kungam. Viņš sadarbojās ļoti eh, tādā labā, efektīvā veidā, un mēs diskutējām par visiem jautājumiem. Uh, Es lielā mērā piekrītu Bensena kungam, ka mums ir nepieciešams labs, konkrēts, kategorisks ziņojums. Nu, kad es redzēju teksta projektu, es jutos vīlusies, jo, manuprāt, tas ir tāds visai pieticīgs savās prasībās. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka parlamentam ir ļoti liela loma, uh, Un iepriekšējā reizē parlaments tiešām ietekmēja energoefektivitātes rīcības plānu, ko izstrādāja komisija. Un parlaments tiešām panāca ļoti labu uzlabojumu šajā komisijas iepriekšējā projektā. Ir ļoti izšķirīgs arī laika sprīdis, laiks, kurā mūsu uh, ziņojums iznāks. Un, manuprāt, ir nu, ļoti būtiski, lai mēs uh, turētos pie mūsu sākotnējā rīcības plāna kalendārā grafika, un mēs nedrīkstam palaist garām iespēju ietekmēt vai izdarīt grozījumus komisijas rīcības plānā. Es gribētu sevišķi uzsvērt vairākus aspektus šajā ziņojumā. Mums vēl nav ieviesti šie energoefektivitātes vai enerģijas patēriņa snieguma certifikāti. Tas būtu ļoti tāds būtisks jautājums. Un uh, iepriekš tiek izstrādāts ļoti tāds strikts kalendārais grafiks, un tagad no tā notiek atkāpšanās. Komisijai ir jāveic savi uzdevumi, uzlabojot atsevišķo dalībvalstu energoefektivitātes rīcības plānus, un mums ir jāmudina komisija um, to arī darīt, tai jārīkojas enerģiskāk Runājot par saistošajiem mērķiem, mēs zinām, ka viedokļi parlamentā atšķiras, bet mums ir uh, jāpatur prātā, ka komisārs Ettingers pats ir uh, noteicis uh, saistošos mērķus tieši, kas attiecās uz kas saistās ar tieši ēku celtniecību. Mums ir jāpatur prātā, ka saistot šos mērķus ar uh, attiecīgajiem likumdošanas aktiem par celtniecību, mēs uz, varētu uzlabot situāciju energoefektivitātes jomā ļoti būtiski. Uh, turklāt nepārkāpjot dalību valstu subsidiaritātes tiesības. Un jautājums par finansējumu, lai varētu gūt vairāk iespēju dalību valstīm piesaistīt finansējumu, um, ir arī ir jābūt um, tādām raitākām procedūrām, ir jābūt uh, iespējām līdzekļiem, kā dalībvalstīm atvieglot eh, finansējumu dažādošanu un tā piesaistīšanu. Jo šis 20% ietaupījums 2020. gadā ir mērķis, eh, ko mums ir jāsasniedz, un es domāju, ka mēs to varam arī panākt, ja mums izdosies eh, mudināt komisiju, lai tā tiešām arī rīkojas. Paldies! Paldies! Šimanska kungs, nākamais ēnu referents lūdzu. Paldies! Tiešām darbs, kas ir noticis ar šo ziņojumu, ļauj cerēt, ka šo ziņojumu atbalstīs daudzi politiskie spēki gan šajā lokā, gan arī plenārsēdē. Ar Mēs uzskatām, ka daudzos pantos ir gan runa par regulējo, regulējumu, gan arī par atbalstu tieši saistībā ar saistītajām, saistīt enerģijas veidiem. Mēs gribētu vēl papildināt eh, šo ziņojumu tekstu ar elementiem, kur ir runa par certifikātiem. Um, būtiski ir uzsvērt ietaupījumu iespējas, kas vēl joprojām netiek pilnībā izmantotas. Un certifikātu eh, sistēma šeit ir jāizmanto daudz um, tādā efektīvākā veidā. Ir paredzētas, paredzēta tagad tā jauna kritērija sistēma, kas ir visai elastīga un kas uh, atspoguļo arī atšķirības dalībvalstu starpā. Uh, Saistošie mērķi, kas ir citos likumdošanas aktos, uh, ļauj domāt par to, ka nekādas garantijas tā īsti, nu, mēs nevaram apsolīt vai rēķināties ar garantijām pasākumiem ir jātiek arī novērotiem, ir jābūt monitoringam bedanke mich. Der nächste Kollege ist wieder. Paldies. Vildal Kvadras kungs. Priekšsēdētāji, vispirms es gribētu pateikties Bensen kungam par paveikto darbu līdz šim un arī to, ko viņš jau turpinās, jo līdz ar kolēģi Kolārsku Babinsku Viņi saskaras ar ļoti grūto darbu izvērtēt, konsolidēt un projicēt nākotnē mūsu kopējo enerģētikas politiku ļoti sarežģītajos brīžos, jo mēs dzīvojam šobrīd eh, smagas recesijas apstākļos. Ap šie ziņojumi ir cieši savstarpēji saistīti un tie ir jāskata eh, koherentā veidā veidā, jo viens ietver otru. Es pie, pilnīgi piekrītu abiem referentiem, ka tie apgalvo, ka ir ārkārtīgi būtiska, pareiza un ātra likumdošanas ieviešana, spē, domājot spēkā. E, esošo. Es pasvītroju piekto Bensēna ziņojumu par punktu, kur viņš uzstāja uz ļoti nozīmīgu komisijas lomu, uzsākot e, pārkāpumu procedūras. No šī viedokļa eh, loģika ir dzelžaina, kas mums ir eh, pareizi jāpiemēro esošajā likumdošanā pirms mēs eh, ķeramies pie jaunām piedzīvojumiem. Un mums ir uh, Eh, jāizmanto iespējas, ko dod šis ziņojums, lai varētu pēc būtības izvērtēt un konsolidēt mūsu eh, enerģijas akī, kā sākotnējs solis, kas ir pilnīgi nepieciešams, pirms tiek uzsākts jaunas iniciatīvas. Tāpat arī es atbalstu ceturto punktu šajā ziņojumā, kurā tiek piedāvāts, lai ziņa. Komisija kritiskā veidā izskata nacionālos eh, efektivitātes plānus pirms to stāšanās spēkā. Tādējādi un pēc tam tādā veidā komisija varēs e, izvērtēt to efektivitāti un labāk noteikt mērķus 2020. gadam. Mēs visi apzināmies to, ka, ka tā kā Lisabonas stratēģijas neizpildus šodien krietni vien ietekmē Eiropas Savienību un arī norādīja to, ka jānosprauž ir realistiski mērķi un tie jāsasniedz. Esam pārliecināts, ka mums ir jā, jāizvairās no tā, lai saistošu mērķu noteikšana būtu nepārtraukts frustrāciju avots. Un ja mums ir jāturpina piedāvāt tas, ka mēs šos mērķus ieviešam izlēmīgi, uh, un paturot eh, spēkā komisijas kā līguma sargātājas lomu, tad mēs varam rīkoties parāvīgi, jo es domāju, ka ir jāatgūst parāvīgi beidzot konkrētas saprātīgas darbības, kuras ir eh, konsekventas. Un ir atsevišķi punkti ziņojumā, kas man rada zināmas grūtības, un eh, biju domājis piedāvāt grozījumus pārdomāju to saturu. Es domāju, ka ir pilnīgi skaidrs pēc manis sacītā, ka man nešķiet saprātīgi noteikt jaunus saistošus mērķus mūsu efektivitātes stratēģijā. Un e, tas, ko mēs noliekam kā saistošu e, mērķi priekšā, ir vienmēr dod labu rezultātu. Ir jāpalīdz jābalstās uz principu, ka eh, valsts var izmantot eh, pēc saviem ieskatiem enerģijas veidu, eh, kas ir ar zemiem izbešiem. Tāpēc es nevaru, nevaru atbalstīt devīto punktu, kas aicina izmantot koģenerāciju centrālajā apkurē. Mums jāatzīst ir, ka Eiropas Savienība ir ļoti daudzveidīga, gan arī enerģētikas un enerģētikas izmantošanas veidā. Mēs, ziemeļos un dienvidos vajadzības ir atšķirības, tā, taču mēs nevaram diskriminēt kādu, e, kādu enerģijas iegūs veidu, koģenerācijas veidu, salīdzinām ar citiem. Tāpat arī gribētu 2000, e, savu 2000, 2006. gada ziņojumu šeit atgādināt, kur es biju re, referents un uh, es eh, savā ziņojumā uzstāju uz to, ka viena lieta ir celt energoefektivitāti, kas ir ļoti noderīgi, un otra mazināt gala patēriņu enerģijai, kas ir bīstami, jo mēs nevaram īpaši recesijas gadījumā apdraudēt mūsu ekonomisko izaugsmi. Tāpēc mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem ar, šām, ar šiem jēdzieniem, uh, un tāpēc arī piedāvāšu priekšsēdētāju šai sakarā. Un rīt es ceru pēc šīs auglīgās diskusijas varēsim sākt veidot līdzsvarotu teļu, ceļu, kas gūs visplašāko um, atbalstu. Paldies! Cukalas kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es gribētu paust gandarījumu par eh, Cecenkunga lielisko darbu. Es gribētu izteikt dažas piezīmes šajā sakarā. Energo eh, ek, ekonomika ir ļoti, un efektivitāte ir ļoti svarīgs dosie, kas varētu palīdzēt veidot jaunu enerģētiskās ekonomikas modeli. Šajos pārejas uh, Eh, pāreiz brīžos, eh, runājot par tehnoloģiem, pāriem uz nanotehnoloģiem, uz eh, fotovoltaisko enerģiju, dažādas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas varbūt ar ļoti nozīmīgu lomu, tās ir jāizmanto saprātīgā veidā, lai varētu veicināt Eh, apzinīgāku enerģijas izmantošanu gan mājasaimniecībās, gan transportā, gan enerģijas ražošanā, gan e, rūpniecībā. Tāpat arī nedrīkst aizmirst nepieciešamību sāsnie, panākt enerģijas eh, patēriņu samazināšanos e, konkrēti gan ICT jomā, kā to norāda referents. Bet es gribētu vērst jūsu uzmanību uz to, ko sauc par inteliģentajiem jeb vietskaitītājiem, kas ir ar ievērojamu potenciālu, lai varētu mazināt patēriņu. Vai tas notiktu tikai dažās valstīs, trijās valstīs, Itālijā, piemēram, un citur? Tas pārstāv aptuveni 100% skaitītāju. Savukārt citās valstis krietni kavējās ieviešot inteliģentos skaitītājus. Taču mums vajadzētu panākt arī to, lai mēs varētu nu, panākt Eiropas definējumu kas, e, tam, kas tad ir inteliģentais skaitītājs un termiņus to ieviešanai. Nesen mēs varējām konstatēt, ka inteliģentais ieviedais skaitītājs e, nozīmē izmaiņas patērētāju uzvedībā, bet tad, kad tie ir informēti, tad, kad patērētāji uh, var ar internetu pieslēgties, caur internetu pieslēgties un saņemt detalizētu informāciju par patēriņu. Tāpēc mums ir nepieciešams labi informēt eh, patērētāju un ne tikai uh, domāt par šo pasākumu un pakalpojumu sniegšanu. Tālāk runājot par e, termiņiem, Del Castillo kundze ziņojuma sakarā digitālai darba kārtībai, mēs norādījām, ka mērķis ir 50% mājasemniecību, e, kas būtu aprīkotas pēc dažiem gadiem ar inteliģentiem skaitītājiem. Protams, tas e, nav pietiekāmiem ir nepieciešami inteliģenti aparāti, kas būtu savietojami ar inteliģentiem skaitītājiem, lai ņemtu vērā eh, enerģētiskās eh, īpatnības dažādos tīklos. Tāpat ar gandarījumu es konstatēju to, ka ziņojumā ir norādīta arī nepieciešamība būt ar ļoti nozīmīgo uh, loma Eiropas Savienības sēkās, jo līdz 2020. gadam mūsu institu, Eiropas institūciju ēkas būtu modelis. Paldies! Thank you very much, Mr. Chairman. Um... Paldies, priekšādā. Atvainojiet, Hībneres kundze lūdzu. Vispirms Hībneres kundze. Paldies. Paldies referentam Paldies arī par daudzajiem komentāriem, ko mēs tagad dzirdējām. Godātie kolēģi, mūsu šodien apspriežamais jautājums ir svarīgs ne tikai ņemot vērā klimata politiku, bet arī ekonomiskās problēmas, ar kurām mēs cīnāmies daudzās valstīs. Ir jāracionalizē ekon enerģijas izmantošana, un te ir jābūt tādai pašai prioritātei kā siltumnīcas gāzu emisiju samazināšanu. Un ja vajadzīgas investīcijas atjaunīgajos enerģijas veidos, um, un to nedrīkst aizmirst tas ir eh, jāapvieno ar citiem, citu pasākumu kopumu un labāk jādefinē. Tāpēc arī šis ziņojums ir ļoti nozīmīgs, jo tas aptvēr ļoti plašu loku. Runājot par enerģijas ietaupījumiem, tad bez tiem iztikt nevarēs, lai sasniegtu klimata stratēģijas mērķus. Un šobrīd tirgus nu, nav tā kā spējīgs vai īsti neizrāda uh, vēlēšanos samazināt energopatēriņu, tāpēc ir jāiejaucas valsts iestādēm ar saviem likumiem. Vietējā līmenī, vietējo pašvaldību līmenī ir nepieciešams ietaupīt, taupīt enerģiju un tam ir jābūt kaut vai piespiedu pasākumam. Arī uzņēmumi ir jāstimulē rīkoties līdzīgi. Arī Eiropas Savienībai tiešām vajadzētu jādara, darīt daudz, daudz vairāk, kaut vai salīdzinot ar ASV. Daudz vairāk jāizmanto energo ietaupījumu iespējas. Uh, Uh, ir jāizmanto tā saucamie inteliģentie skaitītāji vai taupības spuldzes, piemēram, laternās, ielu laternās. Būtiski arī nodrošināt informāciju patērētājiem, lai patērētājs uh, tiešām zinātu un redzētu, cik precīzi tiek tērēts. Ir jāveic arī izglītības pasākumi, jāinformē cilvēki par notiekošo enerģijas sektorā. Mums ir noteikumi par namu atjaunošanu, renovāciju, un kaut gan tas jautājums ir e, noregulēts, īstenošana tomēr atpaliek no skaistajiem vārdiem. Un um, daudzējādā ziņā pieņemtie noteikumi netiek praksē pildīti. Ir paredzēts izveidot mehānismu, ar kuru nevis uh, vairāk palielināt sodus vai sankcijas, bet gan um, ir jāsal, jāuzlabo sadarbība. Uh, ir jāsniedz atbalsts tiem, kas investē jaunos tehn tehnoloģijas veidos, un investīcijām ir jābūt ar mērķi veicināt energoefektivitāti. Tam būs labs iespējas ne tikai uz vidi, bet ļaus radīt arī jaunas darba vietas, kas, protams, arī ir mūsu mērķis. Šis jautājums ir, kā es jau teicu, būtisks. Eiropas Savienība vēlas, lai to uztvertu kā līderi um, zaļās enerģijas izlietojuma jomā. Ir būtiski mērķi, kā samazināt, noteikti būtiski mērķi, kā samazināt kaitīgos izmešus, uh, ir noteikts kalendārais grafiks, bet, lai tos paņemtu, ir tiešām jāīsteno pasākumi. Un tas nav nekāds politisks solis, kas tiek it kā spērts ar šo ziņojumu, kam ir tāds īstermiņa raksturs. Tas prasīs ļoti daudz laika. Un, ja mēs gribam racionalizācijas politikas izdevumus novērtēt, nu, tam būs ne tikai pozitīva note, ietekme Eiropas Savienībā, tas cels mūsu autoritāti starptautiskā uh, mērogā. Paldies! Proszę Państwa, e, Dāmas un kungi, Geireka kungs Es, eh, man ļoti daudz kas pietrūkst šajā ziņojumā. Svarīgs jautājums ir enerģijas izlietojums. Un lasot šo ziņojumu, man ir radies iespējas, ka runājot par energoefektivitāti, fizikas un ķīmijas aspekti tiek ignorēti. Mēs šeit runājam par to, ka ir jāsamazina patēriņš. Mēs runājam tā kā no tirgus skatu punkta. Uh, energoefektivitātes uzlabošanas svarīgākās iespējas atrodas tur, kur tiek veidoti tā saucamie enerģijas, enerģijas ener, miksi vai, vai kombinācijas. Tur ir iespējas energoefektivitātes palielināšanai. svarīgi ir runāt arī par rezervēm. 40 līdz 80 procentu dāmas un kungi. Ir būtiski samazināt uh, spriegumu, uh, atvainojos, pretestību energopiegādes tīklos. Šeit mēs runājam par 8 līdz 12 procentiem. Es runāju par šo efektivitāti. Siltuma zudumus ir iespējams lielā mērā samazināt, izmantojot labākus izolācijas materiālus. Ir jāsamazina berzes pretestība visos iespējamos veidos. Un un eh, jāizmai, jāizmanto visas eh, fizikālās iespējas. Šeit daudz tiek zaudēts vienkārši piegādes tīklos, kas nav efektīvi. Konversijas ķēde mēdz būt pārāk gara, no gāzes tiek radīts siltums, no siltuma elektrība, un uh, ar elektrību tiek atkal kurināts, apkurināts dzīvoklis, tātad tiek ražots siltums. Tas ir neloģiski. Šai konversijas ķēdēji ir jābūt īsākai, bet par to šajā ziņojumā vispār nav runa, jo tieši runājot par izmantojuma efektivitāti, tas ir ļoti būtiski. Es nerunāju par izmantojuma efektivitāti uh, efektivitāti. Paldies. Žado kungs lūdzu. Merci, monsieur le président. Et... Paldies. Es gribu apsveikt eh, referenta paveikto darbu un eh, viņa darbu veidojot eh, šo ziņojumu. Es domāju, ka mums ir liela iespēja, ka šodien sociālās ekonomiskās krīzes eh, apstākļos Eiropā potenciāls darbvietu rad, rad, radīšanai. MVU potenciāls ir ļoti maz zināms mūsu līdzpilsoņiem. Tādējādi tāpat arī tas attiec uz enerģijas rēķinu samazināšanas iespējām. Savukārt līdzpilsoņi mums nepiedos to, ka tad, kad barils atkal uzlieks līdz 150 dolāriem, mēs nebūsim eh, rīkojušies, lai pilnībā varētu izmantot mūsu enerģijas patēriņa samazināšanas potenciālu, jo pirmie upuri būs viņi nākamajā enerģijas krīzē. Tas nozīmē to, ka mums pilnīgi noteikti līdz gada beigām un tas attiec arī uz vairākiem komentāriem grafikas sakarā. Līdz gada beigām mums ir nepieciešams patiesas energoefektivitātes darba plāns, ar ne tikai runām, bet arī ar priekšlikumiem, pasākumiem, kas ir konkrēti, ar direktīvu pārskatījumiem, ar kvantitatīviem, ar kvalitatīviem mērķiem, kas tiktu precizēti šajā darbības plānā. Mēs atbalstām ideju saistošiem mērķiem. Piemēram, vakar mēs runājām par gāzes vādiem, vai tie būtu Nabuko, Nord Stream, South Stream vai citi un 20% energoefektivitātes Eiropā ir ekvivalents 15 Nabuko enerģijas ziņā. Aizdomāju, ka tas jāpatur prātā. Protams, 15 Nabuko nozīmētu 15 lielas atklāšanas ceremonijas, bet tas izmaksā daudz mazāk un tik tiešām šeit ir vesels, vesela energoefektivitātes avēnija un nevis, eh, nevis tikai viens gāzes vērts. Tālāk mēs atbalstām referentu piedāvātos mērķus, un es domāju, ka par esošo ēku atjaunošanu runājot, arī tā ir referenta prioritāte un ir jāvirzās vēl tālāk par ēku, par būvniecības iniciatīvu, par ēku atjaunošanas ritmu, eh, par atjaunošanas kvalitāti. Es domāju, ka ir jābūt ambiciozākiem, jo arī šeit ir potenciāls energoekonomikas jomā eh, no būvniecības nozars attīstības jomā Tālāk runājot par finansējumu, kas ir kritisks tēmats, arī par to daudz runā referents, un mēs domājam, ka ir nepieciešama grozījuma šajā virzienā, lai būtu iespējams eh, dalību valstīm pieprasīt, lai tās katrā valstī izveidotu energoefektivitātes fondu, kas izmantotu mazliet publiskās eh, eh, naudas, lai aizpildīt diezgan daudz eh, plaisu. Tuvāko nedēļu laikā notiks diskusijas par enerģijas eh, nu, aplikšanu ar nodokli. Eh, tāpat arī finanšu transakciju aplikšana nodokļiem tiek skatīta un CO2 kvotu uh, E, vairāk solīšana. Arī tie ir pasākumi, kas varētu nodrošināt lielāku energoefektivitāti. Un papildus tam ir daudz e, nederīgu e, fosilās enerģijas patēriņu veidu un dempinga. Savukārt tas ir saistāms ar ar dažādiem dažādām eh, subsīdijām eh, šiem enerģijas veidiem. Tāpat mums ir jāapzinās, ka visvieglāk ievainojamākie iedzīvotāji Eiropā eh, tos visvairāk skar pirktspējas krišanās un ir nepieciešami īpaši rīki. Mums ir Eiropas atbildība domāt par šo energo nedrošību. Paldies! Kavaljo. Kavaljo kundze lūdzu. Thank you very much. Uh, Paldies. Gribētu sveikt Bensina kungu, apsveikt ar šo labo ziņojumu. Viņš mēģina gan atrast līdzsvaru starp finanšu um, ierobežu, ierobežotajām finansēm un mērķiem, kas ir saistīti ar klimata pārmaiņu reducēšanu. Energoefektivitāte ir uzsvērta kā svarīgākais elements, un man būtu grozījumu priekšlikums iekļaut šeit um, noteikums par priekšnoteikumiem, kas ir jāizpilda, lai saņemtu Eiropas līdzfinansējumu, jo nav vērts veikt izmantot ļoti dārgu atjaunīgu at, izmantot ļoti dārgus iekārts vai materiālus mājās, kas nav energoefektīvs, kas nav nosiltinātas. Un, uh, Vietējās pašvaldības un to dibinātās aģentūras arī reģionos ir jāpiemin šajā ziņojumā. Un vēl Nevajadzētu aizmirst rūpniecības lomu pētījumu sektorā, tehnoloģiju izstrādē. Ir, ir jāaktivizē pētījumu veikšana, jo eh, atsevišķos ražošanas sektoros ir nepieciešams arī lielā mērā uzlabot konkurētspēju, jo šobrīd daudzas ražošanas nozares uh, atstāja ļoti kaitīgu ietekmi uz vidi, un šeit pastāv uzlabojumu iespējas. Paldies! Bedanke mich, die Kollegin Paldies, Tikau kundze! Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să-l... Paldies, priekšēdētāji. Es gribētu arī apsveikt referentu. Mums arī būs daži grozījumi priekšlikumi, tos jūs saņemsiet vēlāk. Tagad es gribētu pateikt, ka energoefektivitāte ir vai tai vajadzētu būt vienai no svarīgākajām Eiropas Savienības prioritātēm turpmākajos gados. Un šim jautājumam ir jābūt arī padomas darba kārtībā, un tas pats ir sakāms par komisiju. Par enerģijas um, nabadzību. Uh, cilvēki, kas cieš no energo arī ekonomiskās krīzes dēļ, to skaits pēdējā laikā ir pieaudzis un arvien vairāk ģimeņu Eiropā uh, cieš um, no sliktiem apstākļiem, jo nevar samaksāt savus elektrības rēķinus. Un e, tāpat kā ziņojumā par ēku siltināšanu vai energoefektivitāti, regulā par Eiropas reģionālo fondu ir jāizmanto šī fonda sniegtās iespējas lai siltinātu ēkas un darītu tās energoefektīvākas. Mēs esam iesnieguši pieprasījumu palielināt iespēja tātad šīs, šo finansējumu par 4%, ko varētu saņemt no reģionālā fonda. Un šo jautājumu nedrīkst aizmirst arī strādājot pie nākamās finanšu perspektīvas. Runa ir bijusi arī par energoefektivitāti transporta jomā. Ir būtiski uzlabot situāciju arī šeit. ir jāizmanto jauno informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sniegtās iespējas. Šeit es domāju arī projektu Galileo un citus, lai uzlabotu energoefektivitāti tieši transporta jomā. Es šeit domāju elektriskos automobīļus, arī lielāku velosipēdu izmantošanu. Uh, un inteliģentu tīklu izmantošanu. Es ceru, ka arī referents šobrīd klausās, ko es saku. Atjaunīgo enerģiju izmantojumam ir liels potenciāls, kas nav izmantots. Spānijā, piemēram, katru gadu investē 5 miljārdus eiro atjaunīgajās enerģijās. Un Šo, šobrīd ir jāslēdz daži vēja rotoru parki, jo nav tīkls nevar uzņemt saražoto enerģiju, bet ja tiek attīstīta infrastruktūra decentralizētā veidā, tad šādu, šādas elektriskās ierīces var integrēt inteliģentos tīklos. Un runājot par ēku energoefektivitāti, līdz šim daudz kas palicis neizdarīts. Mēs sagaidām no komisijas ziņojumu arī par šo tēmu, bet arī tam, protams, būs vajadzīgs finansējums. Kolēģis Hekmarks lūdzu. I, I Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka pilnīgi skaidrs, ka energoefektivitāte ir nozīmīga konkurētspējai drošībai. Uh, un arī jaunu enerģijas avot attīstībai, jo, lai energo efektivitāte būtu, eh, būtu efektīvāk, ir jāievieš jauni eh, enerģijas avoti. Es domāju, ka eh, tas ir jāuzsver ziņojumā, un es arī gribētu pateikties referentam par to, ka Eh, Tiesa ir norādījis, ka iz, eh, veicot publiskas darbības mums ir jāskata, kā eh, mājasaimniecībām ir patērētājiem, ir visi iemesli būt efektīviem, ņemot vērā cenu attīstību. Bet mums ir jāliek uzsvars arī uz tām jomām, kura individuāli pilsoņi, uzņēmumi apzinās, kā mēs tērējām enerģiju. Mums ir jāvērš fokus uz publiskajām struktūrām. Es domāju, ka, piemēram, jau kā tika norādīts um, iepriekš centrāla apkure, e, infrastruktūra, e, pārvadīšana ir būtiski temati, jo ļoti bieži mēs runājam par saistošiem pasākumiem, Uh, saistošiem mērķiem, bet es domāju, ir daudz vieglāk izmantot saistošas darbības, tad, kad mēs perspektīvā lūkojamies uz to, kā enerģijas un uh, jautājumi, apkurs jautājumi, uh, pārvades sistēmas ir jātīsta, lai mēs ilgā termiņā varētu uzlabot enerģijas izmantošanu. Un es atgriezīšos pie šīs pieejas savos grozījumos, taču es gribētu pasvītrot to, ka jo vairāk mēs vēršam uzmanību uz šiem jautājumiem, kur e, indivīds nevar daudz izdarīt, jo būtiskāk būs tas, kā mēs skatīsim enerģijas izmantošanu nākotnē. Nākošais runātais Brezīnā. Paldies! Es arī gribu teikt paldies ziņojuma autoram. Viņa priekšlikumi ir ļoti augsti vērtējami, izņemot tos, kas saistās ar saistošajiem mērķiem. Ir pārāk gri noteikt saistošos mērķus, bet jo labāk enerģija tiks izmantot, jo labāk la, uzlabosies arī mūsu labklājība, jo lielāka energodrošība, jo lielāka labklājība no tā iegūs gan Eiropa, gan visa sabiedrība kopumā, bet ir viena lieta. Varbūt mēs esam šeit kļūdījušies vai tikuši maldināti energoefektivitāti. Mēs varam izmantot, protams, jaunas iespējas, un kolēģis Gireks runāja par uh, Uh, energoefektivitāti no fizikas puses eksperti, kas varētu par to diskutēt. Mums ir ne tikai ekonomiskās iespējas, lai samazinātu enerģijas pārtēriņu. Ja mēs izmantojam 100 vatu spuldzes vai aizstājam tās ar daudz efektīvākām taupības spuldzēm, tad um, tas nenozīmē, ka enerģija tiks ietaupīta, jo drīzāk tad tiks lietots vairāk spulģu, un, manuprāt, tas nekāds rezultāts, ko mēs gaidām, netiks sasniegts. Mums nevajadzētu pašiem sevi mānīt. Kortīres Kortīnes. Kortīnes, ko, Kortīnes kundze. Paldies, priekšēdētāji. Ir divi jautājumi, kas man interesē īpaši Raizes man rada tas, ka no vienas puses referents ir centies ļoti realistisks būt. Ir pilnīgi skaidrs, ka mums ir eh, jāapzinās, ka mēs nevaram, nevaram visu laiku runāt par e, ekonomisko krīzi un domāt, ka nekas nav bijis saistāms ar energoefektivitāti. E, Spānijā ir gandrīz 5 miljoni bezdarbnieku. Es domāju, ka tikai vienam procentiem, viens procents no tiem nevar atjaunot savu automašīnu un savu māju. Elektrības cenas Spānijā ir pieaugusi par 60% nonākusi e, nonākusi līdz tādam līmenim, tāpēc, ka mums nav kodola elektrības un atjaunīgās enerģijas izmaksā ļoti dārgi. No otras puses mēs runājam par e, cit, par, par pre, mēs runājam pretrunās. Mēs runājam par trūcīgumu, taču mēs brutāli uzliekam uz trūcīgajiem ārkārtīgi lielu atbildības nastu. Mums ir jādomā par to, eh, ka lai jaunās eh, mums ir jādomā, lai elektrotīkli varētu e, pienācīgi piegādāt e, pienācīgi elektrību. Mēs nepārtraukt runājam par, par Beldu e, par baltu, par autonomu, paš, autonomiju pašvaldībām un par vienotiem noteikumiem ārkārtīgi lielām elektrības kompānijām, gan Kartahenā, gan Barcelonā. Mums ir jādomā par mūsu lēmumiem, par to ieviešanu, kas to ievieš, jo e, šodien mēs e, mums ir jāapzinās, ka mūsu, e, mūsu likumi ir jāpiemēro uh, pilsētu mēriem. Un es gribu atbalstīt par 100% referentu, jo ar šo saistošo jēdzienu es gribu sacīt, ka tie ka tie, kuri grib uzdot šiem 5 miljoniem Spānijas bezdarbnieku atjaunot savu māju un uzlikt nodok, eh, sodu par neatjaunošanu, nedomā reāli. Ja mēs gribam uzlikt energo e, etiķeti, energo marķiem visiem, eh, visiem produktiem, mēs paralizētu eh, inovāciju. Jo nav iespēja mainīt etiķetes ik pa diviem gadiem. Mums ir jāapzinās, ka tehnoloģijas, kas tiek izmantotas veļas mašīnu vai auto ražošanā, virzās ātrāk nekā administrācija. Un visbeidzot, e, temats par vēsturiskajām ēkām kas ar, ir vislabāk izveidotas eh, eh, enerģētiski. Bet kas notiek? Mēs esam izdarījuši eh, izņēmumu enerģijas direktīvā, un es piedāvu šajā komitejā pilotu projektu, lai uzsāktu to, kas jau ir zināms un kas notiek, vai energoefektivitāte, vēsturiskās ēkās. Man tika sacīts, ka nē. Un es gribu norādīt, ka mums vajadzētu pielikt pūliņus, lai būtu mazāk eh, nekonsekventi un lai mēs eh, īstenotu to, ko esam izdarījuši. Kolēģis kundze, mēs visi centīsimies, lai jūs varētu mierīgi gulēt. Tālāk. Nākamais ir eh, Hercogs kundze. Uh, thanks, uh, thanks, uh, Chairman. I'd like to congratulate. Priekšsēdētājs gribētu apsveikt referentu. Es neizteiktos, ja citi būtu norādījuši to, kas, manuprāt, pietrūkst šeit, um, un tās ir sakojušais. Energoefektivitāte ir cilvēku jautājums. Cilvēki to izmanto var to, var to pieprasīt, tad, kad tie zina kaut ko par to un kā to izmantot. Tādējādi mums ir jāveido savu veidu enerģētiskā zināšanas, jeb lasītspēja. Un mums ir jāapzinās, lai pietiekami daudz uh, Eh, jā, jādomā, lai mājasmāts prastu apieties ar šīm iekārtām un nola, izdarīt lasījumus, un mums ir jāstrādā gan ražošanas, gan patērētāju pusē, un tāpēc šis punkts būtu jāievieš, un es gribētu iesniegt vienu vai divus grozījumus šajā sakarā. Mums ir jātiek līdz elektriķim, līdz tajam, kurš būvē mājas. Nav pietiekam, ka mums ir lieliskas, eh, lieliski materiāli. Uh, augšgalā mums ir jāsāk no lejas. Un mums ir jāpanāk nepieciešamies e, prasmes un iemaņas, lai varētu veicināt un virzīt šo efektivitāti. Pretējā gadījumā mums nekas neizdosies. Sisnīgs paldies, līdz ar to visi kolēģi, kur vēlējās izteikties, ir saņēmuši vārdu. Īsumā dot vārdu arī vēl komisijai. Koski Matī kundze no komisijas, ja es pareizi to saskatu, ir atbildīga, un tad pēc tam došu vārdu vēlreiz arī referentam, lai mēs varētu pārnāt arī nākamo darba kārtības punktu. Tātad jums tagad vārds komisijai nedaudz arī atbildēt uz jautājumiem. Thank you very much, uh, Mr. Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Brensorkungs. Paldies komitejas deputāti, kuri ir izteikušies šajās ļoti interesēs debatēs, un mēs varējām dzirdēt daudz dažādas balses un viedokļus. Pamudinošais punkts ir tāds, ka visi pasītroja energoefektivitātes jautājumu. Un to, cik svarīgs ir šis jaunais efektivitātes plāns, kuru eh, komisija drīzumā ir jāiesniedz. Un šis ir labs sākuma punkts. Tomēr vairāk elementi bija iztrūko, iztrūkstoši. Savukārt, eh, Brensona kunga ieviestie ziņojumā ir ļoti noderīgi un gribu sacīt, ka komisija rūpīgi izpētīs visas šīs iniciatīvas, kas eh, ir norādītas. kā pirmais solis, kā jūs zināt, lai varētu noteikt politikas līniju nākotnes Eiropas energoefektivitātes eh, ietveram, ir enerģijas stratēģija 2020, kurā pirmoreiz, cik man zināms, sāka ar to, ka analizē enerģijas pie, un patēriņu pieprasījumu. E, enerģijas e, pie, pieprasījumu un enerģijas patēriņu. Es negribu pārāk ieslīgt detaļās e, par dažādiem elementiem, kas tik pieminēt, jo es saprotu, ka uh, tie aizvien tiek eh, diskutēti komitejā, tad, kad ziņojums tiks pabeigts. Taču varbūt runājot par vienu ļoti būtisku elementu, kas ir svarīgs, lai pasvītrot tos nopietnos pūliņus, ko e, pieliek komisija. Esmu dzirdējusi vairākas balsis e, aicināt pārvērtēt pašreizējo politijas programmu. Jūs zināt, ka šis ir ļoti, mums ir ļoti dārgais 2006. gada ziņojums. Un balstoties uz tā, mēs strādājam pie pašreizējā politikas portfeļa. Tas ir svarīgi mums, mēs turpinām šo darbu, bet mēs arī esam nodomājuši Eh, pabeigt šo vērtējumu 2006. gada policijas eh, programmas vērtējumu. Tas būs sākuma punkts nākotnes iniciatīvām. Tas nozīmē to, ka komisija vēlas nodrošināt to, lai esošās eh, politikas iniciatīvas un esošās likumdošanas tiktu pilnībā ieviešanas visās dalī, ieviestas visās dalībvalstīs. Protams, on, on but... mēs arī nāksim klājā ar turpmākiem komentāriem. Tun, jā, norāda to, cik svarīgs, svarīgi ir nacionālie um, darbības plāni. Priekšsēdētāji, ar to es arī būtu izpateikusi un. Uh, komisija ir gandarīta par iespēju piedalīties šajās debatēs un, un gaida jūsu gala ziņojumu. Paldies! Atvē, atļausiet tikai nelielu norādi par to, kā risināsies tālākās debatas. Es domāju, ka es ceru, ka es to negluži pareizi sapratu. Pamats tālākajām konsultācijām, kādas būs nākotnēs. Uh, dokumenti un pētījumi no 2006. gada. Vai tas būs, vai tas tiks aktualizēts? Jums tas nav uzreiz nav jāatbild, bet es pieņēmu, ka tas droši vien tiks aktualizēts, un 2006. gads jau nevar būt tas eh, laiks, lai to ņem par pamatu novērtējumam, kas ir noticis. Bet tagad es gribētu dot vārdu kolēģim Bensenam. Viņam tagad būs iespēja atbildēt uz visiem jautājumiem. Nē, tas nav godīgi gluži. Thank you, Mr. Chairman. First of all, thank you so much for all the, the comments uh, from the shadow. Paldies par visiem komentāriem no ēnu referentiem. Mēs runājām par enerģijas trūkumu vai nabadzību, izglītību, transportu un arī esošo namu renovāciju vai atjaunošanu, lai tās būtu energoefektīvākas. Tas viss bija ļoti interesanti kā mēs izten, izmantojam enerģiju esošajās ēkās. Nepietiek ar taupīšanas pasākumiem, domājot par jaunajām ēkām. Mums ir vēl šeit daudz darāmā. Visas minētās iniciatīvas tiks vērtētas arī saistībā ar ekonomikas problēmām. Un, kā es jau teicu ievadvārdos, Šeit ir ļoti daudz iesaistīto pušu, partneru un ir virkne grozījumu un debats pārunas par šo ziņojumu vēl turpināsies. Reālā energoefektivitāte ļauj uh, uzplaukt uzņēmumiem, kas izstrādā jaunas tehnoloģijas, uh, Eh, šis, šie attiecīgie mērķi ļauj radīt jaunas darba vietas. Es domāju, tā tiešām ir liela iespēja, jo energoefektivitāte ļauj ietaupīt daudz līdzekļu. Mēs dzirdējām arī komentārus, kas attiec uz finansējumu, uz finansējumu piesaistīšanu. Uh, Runa bija par to, ka ir jāatrod jauni finansējuma avoti vai piesaistes veidi, tāpēc, kā es jau teicu, es ceru, ka mums izdosies vienoties, izstrādāt ļoti būtisku uh, ziņojumu, kas pārliecinās arī komisiju. Paldies! 5. oktobrs, kā es jau teicu, ir grozījuma iesniegšanas termiņš. Nākamais darba kārtības punkts ir 15. And... Tālāk, krūpniecības politikas globalizācijas laikmetā. Kolēģis Langa ir referents, līdz ar to es viņam došu arī vārdu, un mēs uzsāksim otro debašu kārtu. Paldies, priekšēdētāji. Cienījamies kolēģis un kolēģi. Patiešām nosaukums jau parāda par rūpniecības politiku globalizācijas laikmetā, par ko šeit ir runa, ja mēs paskatāmies, kā pat labāk uh, rīkojas konkurenti šeit, uh, uzņēmumi, kas konkurē savā starpā, tad es domāju, ka ir nepieciešams uh, parūpēties par rūpniecības politiku. Es tikai gribētu atgādināt, ka ASV ir ieplānošas inovāciju programmu Um, vairāk miljārdu apmērā pat Ķīnā inovācijas darbības, tīpaši augsto tehnoloģiju jomā, tiek nostiprinātas. Un Ķīna ir, uh, ir viņiem ir ļoti ekspansīva izēvielu politika, un uh, arī Japānā rūpniecības politika uh, tiek ārkārtīgi veicināta. Un ja to visu pieņem zināšanai, tad, manuprāt, mēs nevaram vairāk atļauties, ka pēdējos gados eh, darīt, proti, kā neveicināt rūpniecības politiku. Mums ļoti ātri ir jāstiprina rūpniecības pamati. Nākotnē, protams, būs eh, jāatbild uz globālās klimata krīzes izaicinājumiem un labāk jāpietas ar mūsu ekoloģiskiem dzīves pamatiem. Abas lietas kopā, manuprāt, ir eh, būtiskais izaicinājums, lai veidotu jaunu rūpniecības politiku Eiropā. Pagājušās nedēļās es esmu ticies ar daudziem kolēģiem un intensīvi diskutējis. Mums ir bija ļoti interesants seminārs no politiskajām grupām. Tur mēs varējām smelties daudzas ierosmes To jūs atradīsiet arī ziņojuma projektā. Pilnīgi skaidrs, viņās kolēģis un kolēģi, ir tas, ka ja mums būs iespēja veidot jaunu rūpniecības politiku Eiropā, tai ir jābūt integrētai rūpniecības politikai. No vienas puses, raugoties uz integrāciju komisijas ietvaros, kādreiz man ir tāda sajūta, ka komisijā dažādi politikas līmeņi ir ārkārtīgi nodalīti viens no otra Bet ja mēs gribam nopietni stiprināt rūpniecības pamatus Eiropā, tad mums arī komisijas ietvaros ir jāprot integrēt un tas jāpadara par budžeta politikas um, pamatu. Tādēļ vajadzētu nodibināt darba grupu un tādēļ vajadzētu arī tādā saistošā veidā organizēt komisijas darbu. Mums arī sazināšanas starp komisiju un dalību valstīm ir arī jāuzlabo. Krīzē ir parādījies, ka daudz uh, bieži politika tiek organizēta atšķirīgi nekā dalība, eh, citā dalība valstī kaimiņos, un uh, tādēļ, piemēram, 173. pantu vajadzētu izmantot, lai šeit rīkotos uh, saskanīgi, konsistenti un uh, rūpniecības politika saskaņotu Eiropas Savienības līmenī un dalību valstīs. Ja mums to neizdosies izdarīt, uh, panāšos abus integrācijas elementus, tad mēs uh, negūsim panākumus. Ja mēs tagad paraugāmies, kas īstenībā ir jādara, kolēģis un kolēģi, tad es ieteiktu, ka mēs uh, rīkotos uh, horizontālā līmenī un turklāt uh, arī ņemtu vērā reģionālus un sektoru aspektus. Jo, protams, ka mēs eh, ar intervencionismu politiku, iejaukšanās politiku, nevarēsim veidot labāku politiku nekā uzņēmumi paši, bet no otras puses pieredze rāda, ka tirgus pats visu nenoregulē. Tādēļ inteliģenta, horizontāla politika ir tas, kas mums ir vajadzīgs. Manā ziņojuma projektā esmu mēģinājis sadalīt trīs centrālajos blokos. Pirmkārt, inovācija politika. Esmu cieši pārliecināts, ka mēs eh, daudz vairāk varam gan materiālo aprīkojumu, gan tehnoloģiju pārnesumu varam īstenot uzņēmumos pašos, lai veicinātu inovācijas. Tur būs nepieciešams, un tur es atgriežos pie integrācijas, uh, Te mums nepieciešama saistība starp digitālās Eiropas pieeju un tradicionālo ražošanas politiku, lai varētu virzīt uz priekšu inovācijas. Tas nozīmē arī to, ka ir jābūt pieejamiem resursiem, finanšu līdzakļiem, lai varētu uzdrīkstēties vairāk, uzņemties vairāk riska, to veicināt. Un tas ir tas, ko mēs kopā ar Eiropas Investīciju banku esam šeit sagatavojuši. Es domāju, ka to mums vajadzētu vēl pastiprināt. Otrais lielais bloks ir resursi ražošanas darbībām. Pirmkārt, tur pieder tā īsti materiālā nozīmē resursi. Mums ir problēmas ar izēvielām. No vienas puses šeit ir svarīgi saprātīgā veidā starptautisko līkumu ietvaros radīt drošību resursos. Bet no otras puses mums ir jāparaugās arī, kādas izēvielas mums ir pašiem Eiropas Savienībā. Mums ir vajadzīgs Eiropas biosistēmas, lai mēs precīzi zinātu, kur ko mēs varam atrast. Un mums uh, eh, izēvielas ir jāizdomā, daudz, jāizmanto daudz saprātīgāk, tās ir jāpārstrādā, ir jābūt uh, cikliem. Mums ir jāskavē arī tas, kā vērtīgas izēvielas tiktu eksportētas kas kādreiz vai nu likumīgā vai nelikumīgā veidā notiek. Arī jautājums, kas īstenībā tirgojas ar izēvielām? To mums vajadzētu šeit vairāk paskatīties, jo šeit veidojas tādas oligopolas struktūras, piemēram, dzelsrūdas jomā. Tur ir 103 piedāvātāji visā pasaulē. 75% no tirgus pasaulē viņi visi nosedz. Tas ārkārtīgi ietekmē rūpniecības politiku. Jāparaugās, kādi ir resursi. Jāparaugās, kā efektīvāk apieties ar resursiem. Es domāju, ka tā, tas ir centrāls izaicinājums, lai varētu efektīvāk rīkoties un uh, uzņemties lielāku ekoloģisku atbildību. Tur mums ir vairāk likumdošanas akti, un mums ir instrumenti, un tur mēs varam faktiski darīt vēl vairāk nekā esam darījuši līdz šim. Trešais lielais resursu bloks ir jautājums par darbinieku kvalifikāciju. Jau šodien dažās jomās mums ir problēmas. Atrast speciālistus, ekspertus, Tādēļ mums ir diskusijas, vai speciālistus uh, varētu ielūgt no ārpuses, no citām valstīm. Tas ir darba kārtībā. Es domāju, mums vajadzētu panākt to, ka tie cilvēki, kas Eiropā vēlas strādāt un dzīvot, eh, ka viņi saņem uh, labu kvalifikāciju un ka mēs, uh, mums būtu speciālisti, kuriem ir attiecīga kvalifikācija. Es domāju, šeit varētu iesaistīt arī Eiropas sociālo fondu, un tur var darīt vairāk nekā darīt līdz šim. Trešais bloks attiecas uz rūpniecības kultūru Ja rūpniecības politika līdz šim Eiropas Savienībā nav veidojusies tādā veidā, kā tas ir bijis nepieciešams, tad, protams, arī var pajautāt, nu, nu kā tas ir atkarīgs. Pirmkārt, kā mēs vadošos tirgus varētu skaidri noteikt, kur tie ir, un uh, valsts iepirkumus vairāk atbalstītu. 17% no iekšzemes koprodukta uh, tas ir uh, valsts iepirkuma sektors to ekonomika šeit motivē, ierosina. Šis instruments mums ir jāizmanto, lai gan ilg, ilgā laika termiņā tos eh, produktus atbalstītu, kas atbilst arī vidas kritērijiem, lai to visu vairāk veicinātu un motivētu tirgu. Arī pārstruktūrācija. Es domāju, ka to vajag vairāk atbalstīt, paraudzīties, kā tā notiek, un nevis tikai tad, kad kaut kas jau ir noticis vai aizgājuši šķērsām. Uh, rīkoties, bet arī preventīvi atbalstīt pārstrukturāciju, lai varētu saglabāt darba vietas un uh, jauniem uzņēmumiem radītu nākotnes perspektīvas tirgū. Manuprāt, šeit ir nepieciešams veidot jaunu rūpniecības kultūru. Tur ir arī pieskaitāms valsts finanšu atbalsts. Es domāju, ka mums ir jārīkojas caurskatāmi un valsts atbalsts ir jāizmanto, lai veicinātu inovatīvus rūpniecības jomas, nozares un padarīt tās konkurētspējīgas. Tas nedrīkstētu novest pie tā, ka mēs Eiropas Savienības iekšienē savstarpēji konkurētu, tādēļ šo instrumentu jāizmanto ļoti piesardzīgi. Vēl viens līmenis blakus Eiropas līmenim ir reģionālais līmenis. Tam es gribētu pieskarties īsumā, bet visi pētījumi parāda, ka lēmumi par investīcijām ir atkarīgi no tā, kādā veidā tas ir iesaistīts reģionālajās struktūrās, kāda tur ir, ir inovatīva tīkli, kāda, tu, kādas tur ir sasaistes kāda tīkla ir pieejama, lai varētu tur tiešām uh, pamatot veidot uh, rūpniecības projektus. Tātad šo reģionālie klasteri, jeb sasaistes vai nu pilsētu tīkli ir svarīgi, tos vajadzētu stiprināt, lai uzņēmumi varētu vieglāk pieņemt lēmumu par investīciju ieguldījumu reģionos. Blakus šai horizontālajai pieejai es gribētu ieteikt, lai atsevišķos sektoros, kuri ir īpaši svarīgi rūpniecībai Eiropā, tiktu izvērstas arī sektoru iniciatīvas, piemēram, automobīļu ražošanā, lai veicinātu inovāciju procesu, bet arī, lai veicinātu mobilitāti kopumā un to ilgspējīgi atbalstītu, bet arī attiecībā uz tādiem sektoriem kā atjaunojamās enerģijas, kas jau tagad ir kļuvis par būtisku rūpniecības sektoru Eiropā. Viņi tagad atrodas eh, būtiski izaicinājumu priekšā, kas attiecas uz pārstruktūrēciju uzņēmumos, bet arī globālā kontekstā, it īpaši ņemot vērā attīstību Ķīnā, investīcijām. Viņi arī investē atjaunojamās enerģijās. Kaut arī esmu pārliecināts, ka tam ir jānotiek godīgos apstākļos. Tādēļ es domāju, ka ir nepieciešams izvēlēties sektoru pieeju. Tādēļ Esmu drošs un paļāvīgs, ka mēs visi kopā varēsim veidot tādu jaunu, svaigu rūpniecības politiku. Un tādēļ radīsim vērtības un darba vietas Eiropā. Tādēļ es domāju, ka 13. oktobra Eiropas komisijas paziņojumu, ko mēs gaidām, mēs tajā varēsim iekļauties un kopā Eiropas parlaments un komisija uh, dosies tālāk šajā ceļā un visu to veidos. Lielas paldies par uzmanību un es priecājos par uh, debatēm, par komentiem, ko izteiks kolēģi. Paldies! Uh, kad Markakis kungs. Paldies, priekšādātāji. Sisnieks apsveic Langas kungu, kurš ir sagatavojis tādu ļoti garu dokumentu un, salīdzinām, darba dokumentu. Šis ziņojuma projekts ir daudz tāds mērenāks, mazāk iejaucas, daudz sabalansētāks. Es ļoti priecājos, piemēram, par to, uh, kā izēviela šeit ir ieguvuši tādu centrālu vērtību, bet arī mazie un vidēji uzņēmumi ir iekļauti, un arī sektora specifiskā pieeja. Uh, tas uh, sākumā, es domāju, tas tagad daudz labāk nekā sākumā, ārkārtīgi labi. Es priecājos arī, ka jūs arī turpmāk centīsieties atrast starp pētniecību, inovāciju no vienas puses un konkurētspēju no otras puses. Jūs uzdodat apzināti jautājumu, kāda ir definīcija inovācijām, un tā būtu definīcija, kas būtu tāda plašu pieeju inovācijām. Es vienkārši ieteiktu, ka mēs ar inovācijām saprastu visu to, kas ir radies no tādas idejas, kā kas dod naudu, kas dod ienākumus. Eh, pētniecībā eh, rada zināšanas, savukārt inovācija no zināšanām tiek radīta, radīti produkti, pakalpojumi. Un mēs tad drusku esam atpalikuši Eiropā. Un ir jājautā arī, kā šos inovācijas eh, motivācija, kā to panākt. Mums ir daudz programmas Eiropā, bet kādreiz lietas ir daudz vienkāršākas, nekā varētu domāt. Dažas Eiropas valstis, manuprāt, Eiropa, eh, Norvēģija tā ir, viņa elektromobilitāti ir eh, tādā veidā, ka viņi var brīvi novietot automašīnu, bet to nav jāmaksā par, kas brauc ar elektro izēvielu. Tas ir tā kā tāda motivācija, to izmanto autobusu līnijas, kas tādā īsā laika periodā var radīt ļoti labus efektus. Mums ir jābūt daudz elastīgākiem, lai padomātu par šādām idejām, lai panāktu spēcīgākas inovācijas motivācijas. Kas man šeit liekas drusku trūks, ir atsauce uz eh, kur tas ir ražots. Manuprāt, mums Eiropas rūpniecības politikas ietvaros ir jārunā arī par to, cik daudz ražošana notiek vēl pie mums Un tas ir tikai ar marķējumu iespējams. Ļoti skaidrs marķējums mēdina, kur ražots ir konflikts Eiropā, jo Francija un Itālija ir drīzāk par tādu variantu, savukārt Ziemēvalsts ir pret tādu variantu, bet mums par to ir jārunā, jo tas rada vairāk sarskatāmību patērētājiem, lai pieņemtu lēmumu, kad un kādā veidā, ko viņš vēlas pirkt. Jūs savā izklāstā atsaucāties vairākas reizes uz Ķīnu. Tādēļ es savos grozījumos uh, ļoti daudz eh, šeit palūkošos, kā veidot eh, partnerattiecības ar Ķīnu. Mums nevajadzētu sev aizmālēt acis, mums vajadzētu uh, parūpēties par to, kā Eiropiešiem, ja tas ir. Uh, paraugoties pāri okeānam, mēs jāapzinās, ka mūsu partners arvien vairāk ir Ķīna, bet mums tas ir labi, bet arī bīstami vienlaikus. Mēs to visi zinām. Labi, tas ir tādēļ, ka mums ir izdevies Ķīnas izaugsmi, izmantot arī šeit izaugsmē slikti. Tas ir tāpēc, jo Ķīna ka viņi var kļūt par tādiem eh, spēcīgiem ražotājiem, viņi vienmēr arvien prasa, lai mēs viņiem nododam savas zināšanas arvien vairāk. Tādēļ mums ir vajadzīgs eh, īpaši nolīgums par intelektuālo īpašumu tiesībām ar Ķīnu. Ķīnieši izmanto mūsu patentus, mums ir, eh, viņi norakstījuši mūsu vācu patenta likumu viens pret vienu, bet viņi izmanto to arī agresīvi pret Eiropas rūpniecības rūpniecību. Un mums, kā Eiropiešiem, ir nepieciešams nolīgums. Varbūt, ka mēs pat varētu kopīgu eh, tiesu eh, šeit ierīkot, bet ir būtiski, ka mēs Ķīnu saprotam kā partnerus, izglītības partnerus, sociālos partnerus. Varbūt pat kādreiz eh, varētu brīvās tirniecības zonu ar viņiem notipināt. Ir jāparaugās, jo Ķīna mums ļoti būtisks faktors, lai veidotu rūpniecības politiku. Vēl viens aspekts ko gribētu pieminēt, kas arī ir saistīts daļai ar Ķīnu, bet tas ir globālāks savā būtībā. Angliski saka, ļoti br brutāli saka, talantu karš. Kā izdarīt tā, kā, kā radīt uh, inženieru, tā kā tad cīņa, uh, eh, kā dabūt labākos inženierus. Tikai katru otro darbu vieta ir aizņemta, tur kāds strādā, un uh, pusotru gadu vecs skaidrs pasaka, ka Vācijā, piemēram, uh, nākamajā paudzē. 95 tūkstoši inženieri trūks, savukārt citi pētījumi nosauc vēl citu skaidrs vēl sliktākus. Pat labāk notiek tāds īsts karš par talantiem. Mums ir augsta rūpniecības produkcija, augstā līmenī mēs to nevarēsim saglabāt, ja mēs šo cīņu zaudēsim. Vai vispār, ja mēs tajā iesaistīsimies, mēs jau arī nevaram ne, necīnīties. Diemžēl tas ir jāpasaka. Mums ir jāveido labāk migrācijas politika, ieceļoties, eh, kanādieši to sauc pat par selekciju, par izvēli. Mums ir jācīnās par labākajiem, eh, labāko personālu. Jo Eiropa dzīvo no labākajām tehnoloģijām, bet arī no iecietības tolerances, un tādēļ tas arī ir jāpiemēr šajās debatēs. Es gribētu noslēgt ar labāku komunikāciju pret mūsu piecus pilsoņiem. Rūpniecības politika labāk jā, jāizklās sabiedrībai. Tas arī ir mūsu uzdevums. Paldies, paldies, Rostetas kundze. Merci beaucoup, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Kā ēna referenta tautas partijas grupas vārdā gribētu sveikt Rafaelu Langenu kungu par viņa ziņojumu kvalitāti. Un arī sacīt, ka ir daži punkti, kurus varētu detalizēt mazliet vairāk. Runājot par iekšējo Eiropas Savienības politiku, eh, Langiskungs mums Eh, detalizēti tās norāda uzņēmumu situāciju, bet tas ir pilnīgi pareizi, ka mums ir Eiropas noteikumi, kur nav noteikumi globalizācijas ietvaros, un mēs saskaramies ar tādiem, eh, tādām uzņēmumiem un eh, tādu konkurences sagrozīšanas veidiem, ka mums ir jāņem vērā valsts palīdzības veidi, un lai mēs varētu arī labāk sniegt atbalstu Eiropas uzņēmumiem. Mēs gribam būt Eiropas čempioni, lai varētu veicināt mūsu, mūsu rūpniecību. Es tagad nosaukšu kā piemēru Airbus, kas tiek citēts kā panākumi. Š, šodien nebūtu varējis izveidoties stingro konkurences noteikumu dēļ. Tas nozīmē, ka mums ir nopietna problēma. Jo, ja mēs nevaram izveidot jaunus Eiropas čempionus, tad viss aizies greizi šeit mums ir nepieciešams domāt par finansējumu jautājumiem. Un mūsu referents, protams, runāja par Eiropas investīciju banku. Es domāju, ka pilnīgi noteikti ir jānorāda arī Eiropas investīciju bankas finansējuma jautājumu. Varētu iesniegt grozījumu šajā sakarā un uh, jānorāda, ka rūpniecībā ir nepieciešams ilgtermiņa redzējums. Rūpniecībā nedrīkst būt neskaidrību. Un šobrīd mēs eh, uzspiežām ar mūsu regulējumu nepārtrauktu neskaidrību, tīpaši runājot ar mūsu cīņu pret klimatu pārmaiņām, šī mīņāšanās un svārstīšanās no komisijas puses starp uh, Eh, mazāk par tik procentiem, mazāk par vienu, mazāk par 30 eh, rūpniecību vairs nezina, kā paredzēt nākotni, kā investēt. Un tas ir ļoti nopietni. Mums ir pilnīgi noteikti pašiem ir eh, jāparedz pozīcijas, pie kurām mēs pieturamies, nevis mainām nepārtraukti. Tālāk par iekšējo tirgu runājot. Ir jācīnās pilnīgi noteikti pret tirgus segmentāciju, uh, Eh, standartizējot, normalizējot un paturot mūsu rūpnieci. Mēs nevaram runāt par eh, rūpniecību, ja nav mūsu rūpnieci. Še, šeit vēl viens piemērs, jūs visi zināt, Galileo projektu pilnīgi noteikti. Ir 14 satelīti no 30, kas ir valsts iepirkuma veidā uh, uzticēti Vācijas MVU. Tas ir lieliski, bet problēma ir tā, ka šī, šis Vācijas MVU ir apakšlīgumā nodevis Savienotajām valstīm 14 no šiem satelītiem. Tātad tas nav pieņemami. Mums ir viss jādara, lai izvairītos no e, šāda veida lietām. Kā jau tas tika sacīts iepriekš, šī informēt par kvalitāti tam, kas tiek ražots Eiropas Savienībā un tas ir uh, lielais jautājums par Made in, in uh, Europe. Tāpat arī mums ir jādomā par to, kā mēs varam mazināt administratīvās nāstas MVU. Mēs par to runājam ilgi, bet tā ir realitāte. Un tālāk runāt par izpētu un attīstību ir jāuzstājas uz publisko privātu partnerat, partnerību. Mēs eh, balsojām par Karvaļo un ziņojam par eh, izpētes programmu vienkāršošanu. Tas tik tiešām ir svarīgi. Tāpat ir tik pasvītrots tas, ka inovācijas var būt panākums tikai tad, ja ir laba izglītība un apmācība. Kā jau tas sacīja vairāk kolēģi, aeronautikas sektorā ir nepieciešami 12 tūkstoši inženieri gadā, kas jāpieņem. Šobrīd Eiropa sagatavo 9 tūkstoši inženieru gadā. Arī šeit ir deficīts un pilnīgi noteikti ir jāpalīdz veidot jaunas izglītības iespējas mūsu universitātēs un Eiropas skolās. Protams, tas viss ir saistīts ar uh, intelektuālā īpašumtiesībām, bet arī šeit es gribētu, eh, lai tiktu runāts par Eiropas patentu, par kuru mēs runājam tik ilgi, bet kurš nevar tikt sagatavots tulkojuma dēļ, arī šeit mums ir jābūt ar savu gribu. Protams, ka mēs eh, apzināmies, ka patents visu nevarēs aizsargāt. Nosaukšu piemēru. Piemēram, vienā no Eiropas Savienības dalībvalstīm tikko ir atklātas ķīniešu riepas Eiropas tirgū, kas perfekti imitē Eiropas riepas patentētas, bet, protams, šīs ķīniešu riepas ir zemākas kvalitātes un bīstamas. Tas nozīmē, ka ir jāstieprina kontrola. Šodien tiek kon veikta kontrola uz robežām Eh, narkotikas, eh, falsificēti medikamenti, bet netiek kontrolēts viss, un tādējādi mēs kaitējam paši savai Eiropas rūpniecībai. Protams, ir arī eh, problēma ar ārējo dimensiju šai rūpniecības politikai. Es domāju, ka tam vajadzētu veltīt veselu nodaļu ar pie, par piekļūt tirgumu, un, protams, Vēl vakar mēs runājām par stāvstarpīgumu principu, kas būtu jāpiemēro, lai varētu izvairīties no sociālā vai vidas dempinga. Un noslēgumā es vēlētos uzstāt uz nepieciešamību pēc produktu mārķējumu, cīņu pret uh, pakaļdarinājumiem. Un Inta komiteja ir ļoti labs muskardīni ziņojums, es domāju, ka mums no tā ir jāiedvesmojas. Un vēl referents pieminē, pieminēja e, izēvielu jautājumus. Ir tiesa, ka ir saraksts ar 14 izēvielām, ko sagatavojas Eiropas, e, šo sarakstu sagatavojas komisija, kuru patēriņš e, trīskāršosies 20, e, e tuvāko 20 gadu laikā, un šeit no Eiropas Savienības puses ir nepieciešama patiesa ārējā politika, lai varētu aizsargāt resursus izēvielu ziņā. Ir jābūt ļoti vērīgiem šo jautājumu sakarā. Lūk, tas ir tas, ko es gribēju jums darīt zināmu. Vēl mūsu referents runāja par horizontālu pieeju, ka jādomā par nozari. Es domāju, ka abas pieejas ir pareizas, gan horizontālā, gan sektoru. Katrā ziņā es iesniegšu dažus grozījumus, lai varētu mazliet bagātināt šo ziņojumu, taču mums ir nepieciešams piedāvāt padomēju un komisijai stratēģiju, nevis rūpniecības politiku, bet patiesu stratēģiju, kas mums ir nepieciešama. Paldies! Paldies, kolēģi Kaznovskis! Paldies, priekšēdētāji kungs! Kā ēna referents no politiskās grupas esmu pārliecināts, ka mūsu debates uh, un arī filozofiskās diskusijas par rūpniecības politiku šajā globalizētajā pasaulē ir ļoti sarežģītas un ir ļoti apjomīgi. Tas viss ir, tas ir ārkārtīgi sarežģīti. Atrast jautājumu kodolu un izvairīties no tā, ka mēs vienkārši filozofējam un nesasniedzam konkrētu rezultātu. Uh, es uh, savu identificēt varu ļoti daudzām lietām. Tajās jomās, kur mēs mūsu rūpniecību izmantojam, lai pātrinātu inovāciju ciklu, tā ir lielākā problēma Eiropā. Ir nepieciešams atbalstīt pētniecību. kura var izmantot Eiropas finanšu līdzekļus lai izvairītos no jautājuma sarežģīšanas. Mums vajadzētu pārdomāt, kā mēs finansiāli varam atbalstīt mūsu rūpniecību. Ja mūsu rūpniecība tā ir saistīta ar vidi, mums nav jāizt, jāatbalsta tikai viens sektors un jāatbalsta tas maksimāli. Tas, ko teica iepriekšējā runātāja ir tas, ko es uzskatu arī par vienu no svarīgākajām problēmām. Un viena no tām jomām, kur mēs visvairāk varētu palīdzēt. Runa ir par izglītību un tālāk izglītību. Mums, mūsu augstskolas ir jāatbalsta. Mums jau iepriekš ir jārisina šis jautājums. Mēs zinām, ka, piemēram, aviācijas inženieri vai enerģētikas speciālists nerodas tā vienkārši no rītus brokastu laiku. Un arī trīs gadu laikā nevar paspēt viņus izglītot. Tie ir studija, tā studija programmas, kas vienkārši ilgst ilgāk. Mums uh, intensīvi ir jāmeklē piemērot cilvēki, kuri būtu spējīgi tieši strādāt šajās jomās. Tādēļ es domāju, uh, ka mēs kā Eiropa. Mums nevajadzētu šis rīkoties vienkārši vadoties pēc kaut kādiem procentiem, bet patiešām meklēt cilvēkus, kuriem ir atbilstošās spējas šajās jomās. Globalizētā konkurence ir ļoti stipra. Tur nav svarīgi tas, vai mums kaut kādā sektorā ir kaut kāda mērķa vai nē, bet mums ir vajadzīgi labi produkti, kvalitatīvi augstsvērtīgi produkti, kas būtu arī inovatīvi un kas mums sniegtu iespēju doties uz priekšu. Tas ir jautājums, vai mēs, kā Eiropas un arī vietējās iestādēs, nepadarām pārāk sarežģīto visu, radot pārāk lielu birokrātiju. Šeit patiešām ir pārāk liela birokrātija. Mēs jau runājam par marķējumu tēmu. Vai tas nenovedīs pie tā, ka ražošana būs konfrontēta ar vēl lielākām izmaksām? Katrs produkts maksās nedaudz vairāk jo mēs piespiedīsim ražošanu īstenot noteiktas lietas. Es domāju, ka mūsu uzdevums ir tāds, ka ne tikai regulēt vajadzētu, ne tikai uzspies normas, bet mums ļoti apzināti jārīkojas. Un ļoti apzināti jāsvirz mērķi, mums ir jāapzinās, ka radot pārāk lielu birokrātiju, samazināsim savu konkurences spēju. Mēs vēlamies, lai mūsu produkti būtu konkurētspējīgi visas pasaules globālajā tirgu, un šis tirgus ir tāds ļoti ar lielu konkurenci. Pieredze no Čehijas. Mēs šeit runājam par zaļajām tehnoloģijām. Es vēlētos teikt, ka Čehijas republika cīnās ar lielu problēmu. Mēs atbalstām mūsu solārās iekārtas, to mēs neesam pareizi noregulējuši. Līdz ar to visai Čehijas rūpniecībai radušās papildus izmaksas, un galu galā tas var novest pie tā, ka noteiktas ražošanas jomas ir jāpārceļ uz citām valstīm. Tas nozīmē, ka mērķis ir labs, bez rezultāts ir slikts. Tādēļ mums vienmēr vajadzētu uzdot jautājumu, vai mūsu lēmumi noved pie tā, ka mūsu ražošanas sektori var strādāt labākos apstākļos, vai savukārt te noved pie tā, ka apstākļi kļūst sliktāki. Es domāju, ka mūsu debats ir ļoti svarīgas. Un mums vajadzētu intensīvi strādāt pie šiem jautājumiem jo patiešām ir svarīgi ļoti daudziem sektoriem un patiešām visai Eiropas rūpniecībai. Jo tieši rūpniecība ir eh, pamatā daudz kam, ja mēs runājam par mūsu ekonomikas izaugsmi. Tas nav banku sektors, nē, tā patiešām ir ražošana un ražošanas politika, kura ir būtiska vai mēs varēsim būt konkurētspējīgi pasaules tirgu vai nē. Kolēģis Bitikofers lūdzu. Paldies priekšēdētāji. Es dzirdēju ļoti daudz labu impulsu. Es daudz interesanta atrodu kolēģa Langes ziņojumā. Viņš ir ieguldījis lielu darbu sevišķi runājot par mērķiem un vīzijām Eiropas industriālai politikai. Šeit ir tiešām labas izredzes panākt vienprātību. Kaut gan nu, šobrīd mēs runājam par tādu zaļu vīziju rūpniecības, zaļu rūpniecības uh, politiku. Tā ir vīzija, uz kuras mums jābalstās, ja mēs gribam, lai turpmāk arī Eiropā būtu spēcīga attīstīta rūpniecība, nevis ražošana pamazām nonāktu, pārceltos tikai uz citām valstīm, bet runājot par šiem mērķiem, un vīzijām, svarīgi ir saprast, kā mēs kopā vērtējam, uz kā mēs balstamies, kāds ir mūsu izējas punkts. Es neatbalstu intervences pieeju, tādu valsts iejaukšanos rūpniecības politikā, un varbūt es nepareizi kaut ko sapratu, bet kad Grostetes kundze sūdzējās, ka Vācijas uzņēmums ražošanas kapacitāti pārdod pat amerikāņiem, nu, tas izklausās, manuprāt, tā nav pareiza pieeja, tā nav pareiza izpratne par rūpniecības raksturu. Un mums galvenais akcents jāliek uz horizontālu pieeju, balstoties uz skaidriem iepriekš formulētiem principiem, nevis vienkārši grābt no katra trauka pa drusciņai kaut ko, nezinot īsti, ko mēs vēlamies panākt. Cits jautājums ir līdzekļi un instrumenti. Uh, Šeit mēs jādomā, jāatzīst, esam visvājākie, jo šeit Eiropas uh, pārunu mandāts vai diskusiju mandāts nav īpaši attīstīts, un mēs nevaram nevienam uzlikt par pienākumu darīt kaut ko tādu, uz ko paši neesam spējīgi. Kā kas ir tas, ko Eiropas Savienība var darīt, izmantojot pati savu kompetenci. Un tikai, ja mums par to būs skaidrība, tad mums izdosies arī sekmīgi uh, vienoties par rūpniecības politiku nākotnē. Paldies! Vēberkungs, paldies! Mūsu Eh, kolēģa Langi ziņojums ir ļoti piesātināts un bagāts. Mēs eh, to varēsim vēl bagātināt ar mūsu grozījumiem. Es eh, ļoti rūpīgi uzklausīju sacīto un arī uzklausīju to, kas tika teikts par nepieciešamību pēc integrētas um, Eiropas um, rūpniecības un nepieciešams iekļaut uh, vides un sociālās sadaļas brīvās tirdzniecības nolīgumos. Tāpat arī jautājums par resursiem ir būtisks un samērā jauns mūsu sarunās. Bet es gribētu šeit aprobežoties ar trim vai četrām piezīmēm, kuras, manuprāt, ir e, iztrūkstošas un piedā, aicināt iesniegt grozījumus. Pirmkārt, es nedomāju, ka mēs varētu e, ziņojumā par rūpniecības politiku neņemt vērā finanšu jautājumu. Tas nav iespējams. Tas ir ticamības kritērijs. E, nauda ir kārā nervs, es neatceros, kurš filozofs tos e, teica, pieņemsim, ka Makjavēli, bet ja mēs runājam par ekonomisko kāru, tad tas ir rūpniecības atjaunošanas nervs. Un mēs šobrīd apspriežam budžeta procedūru, mēs redzam, kā padomu grib samazināt budžetu perspektīvā līdz 2013. gadām, un jau no Eiropas budžeta mēs smelsimies finansējumu šeit. Mūsu komitejas priekšsēdētājs, mūsu komisijas priekšsēdētājs Baroso savā runā par Eiropas Savienību Eh, atzīst tādus resursus, resursus, kas ir Eiropas Savienības kapacitāte, emitēt eiro obligācijas, lai finansētu lielos infrastruktūra darbus un investīciju programmas. Viņš ir arī eh, pieminējis eh, finanšu eh, transakciju nodokļus. Bet še, turklāt par to runā nevis kāds kreiso spēku pārstāvis, bet eh, Eiropas komisijas priekšsēdētājs. Es domāju, viņš ir jātur pievērd. Eiropas Savienība ir kapacitātes un, ja mēs vēlamies eh, nopietni izturēties pret piedāvāto langu ziņojumā, tad ir jāskatās uz finansēm. Pretējā gadījumā Eh, tā būs kā Lisbonas stratēģija, vesela rinda ar lieliskiem nodomiem, kas paliks tikai uz papīra. Protams, var to uzdot dalībvalstīm, bet jūs zināt, ka dalībvalsts tieši eh, eh, ir iesaistījušās konkursā, kas būs visasketiskākā, vistaupīgākā, kas visvairāk samazinās savu budžetu. Arī no šīs puses mēs varam cerēt uz atbildību, bet nevajadzētu radīt pārāk daudz ilūziju. Finansējuma jautājums ir patiesības atslēga visā šajā. Un, ja norādījumi ir dot, tad to visu var ņemt nopietni. Ja tiek uzskatīts, ka tā ir cita problēma, ka tā neietilpst mūsu komitejas kompetencēs vai baži ietvaros, mēs varam sagatavot plānus, kuru e, īstenošana varbūt nav tik reāla. Tālāk otrais elements. Un tas ir pluss, ko dod šis ziņojums. Tas ir viss, kas attiecas uz dalību valstu rūpniecības politikas koordināciju. Un to, ko referents sauc par integrētu rūpniecības politiku. Ir jāizvairās no dubultošanās Eiropā. Ja Vācija, Itālija, Francija apvienojās, lai radītu tīru automašīnu, hibri, būtu apvienojušās un radī, lai radītu tīru automašīnu, hibrīdu automašīnu, šī automašīna jau būtu uh, tirgu. Ir jāprot spējīgiem darīt to, ko mēs esam panākuši jau aeronautikā, tā tad nevis konkurēt, bet patiesi veicināt sadarbību. Tad, kad ir maz līdzekļi mūsu rīcībā, tie ir jāapvieno un nevis jāizkliedē. Trešais elements arī tas rada nopietnas problēmas. Rūpnieci, Eiropas rūpniecības politikas panākumi ir atkarīgi no monetāras politikas, kas ir piemērota, un no mazāk dogmatiskas eh, konkurences politikas nekā tā, ko praktizē komisija un konkurences direkcija. Piemērota monetārā politika tāda, ka ja mēs eh, ja pārvērtāts eiro nostājas pret nepietiekamu vērtu juāņu, un tam pa vidu ir dolārs, tad visus mūsu pūliņus šī monetārā netaisnīgā konkurence var sagraut. Tāpēc, manuprāt, tieši tāpat kā Savienotās valsts Japāna un Ķīna ir ar monetāro politiku un tirzniecības politiku, Eiropas Savienību un naudas maiņas politiku, tai ir jābūt ar savu Eiropas Savienībai. Eiropas Savienība nevar būt eh, monetārais spēlētājs, kurai tādas nav vienīgais pasaulē turklāt. Turklāt ļoti svarīgi ir tās komisija, ja tiek nolemts, ka lauksaimniecības politika ir prioritāte, un tas ir jānolem, jo arī šajā gadījumā varētu to ierakstīt tekstā Ir jānorāda, ka Eiropas rūpnieciskā bāze tiek apdraudēta, mēs zaudējam tirgus daļas un mēs kāpjamies atpakaļ rūpniecības jomā, izņemot Vācijas rūpniecību, kas ir izņēmums Eiropā. Tā tad ir jāpaziņo, ka reindustrializācija ir Eiropas prioritāte. Tas nozīmē, ka uh, stingras gribas politika, lai veicinātu nacionālo čempionu parādīšanos, arī ir jāpadara par prioritāti. E, komisijas e, nosodīja trīs reizes. Pirmo reizi e, aizliedzot apvienošanos un tuvināšanos Eiropas uzņēmumu vidū, ne jau tādā veidā var atvieglot Eiropas par, kā pasaules čempionu parādīšanos, jo nevar būt par čempionu pasaulē, ja jūs tās te čempions Eiropā. Pēdējais, runājot par ne, e, negodīgas konf, konkurences problēmām. Bernts Lange, uzstājoties runāja par to, kas e, notiek ar zaļām tehnoloģijām. Un tik tiešām Ķīna ir izvēlusi būt par pirmo pasaules ražītā, ražotāju šajā jomā. Tieši tāpat kā visos citos, tāpēc, ka ķīniešiem eh, ir ievērojamas priekšrocības, viņi vēlas vienkārši būt pirmie, un viņiem ir tādi līdzekļi. Bet zaļās ekonomikās ir nepieciešams tas, ka masīvais atvesļošanās plāns 580 miljārdu dolāru kas ir milzīgs plāns. 38% no šī plāna tiek investēt nākotnes industrijās un pirmkārt te, zaļās tehnoloģijas. Un zaļās tehnoloģijas ķīnieši piemēro visas dempinga formas bez izņēmuma. Taiskaidā finanšu dempingu tas nozīmē valsts bankas dod valsts uzņēmumiem visu nepieciešamo kapitālu. Uh, ar 0% municipalitāte atmaksā izdevumus un pilnīgi skaidrs, ka viņi ir kļuvuši par pirmajiem vēja, saules, enerģijas ražošanā, viņi pārpludina mūsu tirgus ar šiem izstrādājumiem, saviem izstrādājumiem. Jautājums ir, ko tad mums darīt šajos apstākļos? Ir runa par nākotnes eh, rūpniecību, kas masveidā tiek eh, subsidēta. Ko tad, eh, vai mēs eh, piemērosim solidaritātes klauzulas antidempingam, antisubsīdijām vai vērsīsimies PTO? Ko tad mēs īsti darīsim? Esmu pret protekcionismu, bet esmu par to, ka jāaizsargājās. Amerikāņi prot aizsargāt sevi, arī Japāņi prot to darīt. Es pat nerunāšu par ķīniešiem, kuri uh, ir brīvā tirzniecība ar citiem, bet hiperprotekcionistiski paši sev. Tā tad nebūsim naivi, ir jāprot aizsargāties, mēs to nedaram pietiekami, mēs uzskatām, ka mums ir jābūt kā modeļiem cerot, ka visi mums sekos brīvajā tirzniecībā, kas būtu visaptverošs, bet tā tas nav. Ķīnas kapitālisms nav liberāls kapitālisms, tas būtu naivums tā doma. Tas ir valsts kapitālisms, balsītīts uz valsts gigantiem, kur rīcībā ir milzīgs kapitālisms kapitāls, kas ir saistīts ar nelielo patēriņu. Patēriņš Ķīnā ir 35% no IKP, Eiropā tie ir 65%, Savienotās valstīs 75%. Ar šādu ietaupījumu ir tāds spēks un ir jāmaina mūsu. Eh, EPA e tiesības. Ja tās netiek izmainītas, tad mēs skodīsim sev pirkstos daudz vairāk nekā mēs to domājam. Kolēģi, ich habe jetzt noch Wort, fünf. Godātie kolēģi, vēl ir pieci runātāji, vēl, tad vēl komisija un referents. Katram tagad ir pusotra minūte laika. Katram mazliet tagad vajag saīsināt savu runu. Kolēģis Brems, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es centīšos runāt īsi. Daudz laba tika pateikts, daudz kam es piekrītu, bet es gribētu apsveikt referentu par ļoti labu un sabalansētu ziņojumu. Ja mēs gribam sekmīgu rūpniecības politiku, tad tā būs atkarīga no ļoti daudziem faktoriem, kas arī tieši nav varbūt saistīti ar ražošanu. Es saprotu, ka ir jāpanāk lūzums, ir jā, vajadzīgs jauns virziens mūsu rūpniecībai, ir jābūt jaunai rūpniecībai, un es gribētu runāt par degvielas politiku. Ir ziņojumā ir runa par izēvielām, es atvainojos, tas bija domāts iepriekš. Kādas ir ietaupījumu izmaksas? Pirmais, kas krīt acīs, tās ir darba izmaksas, tātad algas un tā tālāk, bet tās sastāda tikai 20% no kopējām izmaksām. Ir ļoti daudz ietaupījumu iespēju tieši kāpinot energoefektivitāti izēvielu sektorā. Man būs vairāki grozījumi priekšlikumi par šo jautājumu. Un mums ir vajadzīga ir jābūt iespējām atkārtot, izmantot izēvielas. Šīs iespējas ir jāizmanto pilnībā, mums ir jāsniedz atbalsts ražotājiem. Paldies, Henina kungs, lūdzu. Iztēninies. Atvainojiet, es nesapratu savu vārdu ļoti īsi. Esmu gandrīz par to, kā notiek debats. Es ceru, ka jūs pamanījat, ka ir radikāla attīstība Francijas pozīcijā un kopīgas domas par atsevišķiem tematiem, tāpēc, ka e, šajā krīzē mēs visi konstatējam, ka Vācija tiek labāk nekā Francija, tāpēc, ka Vācijā ir svarīgs liels e, industriāls nacionālisms, ir automašīna Eh, no eh, Volkswagena pārdotiem 100 mašīnām 70 ir ražots Vācijā, no Renault 100 pārdotiem 25 ir pār, eh, ražots Francijā. Tāpat runājot par bagātībām un par nācijas budžetu, ir pilnīgi nepieciešams atgriezties pie spēcīgas rūpnieciskās politikas, un es domāju, ka Eiropas Savienībai ir jāsaka šeit savs vārds un jāveic pasākumi. Mums piešķīrām, eh, piešķīrām subsīdijas, eh, lai varētu likvidēt mazsiencības atkritumus vistuvāka eh, ražošanas vietai. Un mums vajadzētu tāpat domāt par finansējumu, bet ir jābūt attiecīgi devumam nodarbinātības ziņā Es gribu sacīt, kā Weberkungs un Grostiet eh, eh, sacīja, nebūsim naivi. Eh, nebūsim pārāk labsirdīgs. Amerikāņi spēlējās ar dolāru kā ar jojo. Amerikāņi dara visu, ko grib, lai varētu iegūt tirgus. Par ķīniešiem vispār nerunāsim. Tie, Tās ir, tie ir Eiropas uzņēmumi, kas atrodas Ķīnā un meklē maksimālu peļņu teiksim, nē tirgus likumam un eh, nosūtīsim šo industriju atpakaļ uz Eiropas teritoriju. Paldies, Hercogs! Paldies, priekšādātāji! Es sēžu pa kreis no jums, jūs grūti mani atpazīstat. Man ir trīs punkti. Es gribētu uzslavēt šo ieceri, veidot jaunu rūpniecības politiku. Mums ir vajadzīga atsevišķa rūpniecības politika, tas ir ļoti tā liela uzdrīkstēšanās, tas ir pioniera darbs, ko veids Langas kungs. Stratēģiskajiem mērķiem ir jābūt nonākt līdz šai Uh, ražošanas politikai. Līdz šim mēs vairāk runājam par pakalpojumiem, ka Eiropa izcelsies ar pakalpojumiem, bet tikai ar to mēs darba tirgu situāciju neuzlabosim, un par to liecina ekonomiskās krīzes izpausmes. Nākamais. Manuprāt, rūpniecības politikai ir jābūt gan efektīvai, gan viedai un es eh, neiedziļināšos tagad niansēs, bet es gribētu mazliet laika atvēlēt sadarbības jautājumam. Mēs esam redzējuši, ka ļoti bieži uzņēmumi sadarbojas, saplūst, apvienojas, pārvarot ne tikai valstu robežu, bet arī kom, tas apvienojas pāri kontinentu robežām. Lielie uh, aprī mazos vai apvienojas ar mazajiem. Un jautājums ir pēc 20 gadiem, vai kā tad tas būs? Vai automobiļu ražotājiem būs IKT nodaļas un Google un uh, citiem uh, uh provideriem būs uh, auto izstrādes uh, nodaļas uzņēmumā. Bet notiek tāda sektoru pārklāšanās vai pat sajaukšanās, attīstība notiek dažādos virzienos. Un pēdējais. Par finansēm runāja daudzi. Uh, Bet kas ir vēl daudz svarīgāk? Eiropā ir jāpanāk, um, jāizveido vide, kas būtu investīcijām labvēlīga. Mēs redzam, ka visā Eiropā Eiropas dalību valstis nu, neiztur sevišķi uh, draudzīgi pret investoriem. Ir ļoti garas un plašas un smagas procedūras, kas prasa daudz laika, lai saņemtu atļaujas vispār kaut ko darīt. Paldies, tikau kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es piedāvāšu jums dažas idejas un es centīšos neatkārtoties. Um, Izēvielu politiku vajadzētu Eiropā paanalizēt, un varbūt iniciatīvu ziņojums šajā sektorā arī būtu interesanti lasāms. Tas ir ļoti ar rūpniecības politiku saistīts jautājums. Tāpat ir arī zināms, ka enerģijas patēriņš analizējot šo patēriņu, ir iespējams iegūt rādītājus par um, rūpniecības politiku kopumā, par tās sekmēm. Ja uzņēmumi bija jāslēdz, tad, protams, enerģijas patēriņš samazinājās, lai varētu īstenot mūsu mērķus būtu ļoti svarīgi modernizēt rūpniecības ražošanas iekārtas, un ja mēs varam nodrošināt vai garantēt vajadzīgo finansējumu, tad Eiropas uzņēmumi, sevišķi Eiropas austrumos, varēs tikt modernizēti, lai viņi arī varētu uzlabot savu energoefektivitāti un samazināt enerģijas patēriņu. Svarīgi ir arī iesaistīt šajās debatēs arotbiedrības. Ra ražošanas rūpniecības politika ir cieši saistīta ar to, kas notiek darba tirgu. Mums ir jāiesaist arī akadēmiķi, zinātnieki, ir jāizmanto ekspertu zināšanas. Kolēģis Gireks, lūdzu. Państwa, uvažam, že bez protekcionizmu. Dāmas un kungi, bez protekcionisma no valsts puses. Nav iespējams izveidot rūpniecības sektoru ne atsevišķās dalību valstīs, ne kopienā kopumā. Un arī sabiedrībā valda neapmierinātība. Polijā, piemēram, notika tā. Laiks šobrīd netiek pareizi skaitīts, saka runātājs. Uh, Polijā savulaik mēs atvērām robežas, atvērāmies Eiropai un pasaulē, neievērojot vienlīdzības principu, un Polijā ražošana tika iznīdēta, izmantojot starptautiskos multinacionālos uzņēmumus, korporācijas un tā tālāk. Uh, ražošanas nozars tika vienkārši par sviestmaizi nopirktas un iznīcinātas. Un tam bija liels iespējas uz valsts budžetu. Nodokļi, nodokļu ieņēmumi samazinājās, lielie multinacionālie uzņēmumi nodokļus maksāja citur, piemēram, piemērs ar rūpniec, rūpnīcu Fiat Um, automobīļu ražotne Tihē ražoja ļoti labus automobīļus nosaukumu Panda, un oficiāli tiek paziņots, ka tie ir 4% no IKP Polijā. Tas ir neskatoties uz izdevumiem, uz sociālajām nodevām un nodokļiem. Mums ir jātiek skaidrībā un jāregulē pareizi uh, uh, nodokļu sektors. Šeit vajadzētu piemērot protekcionismu, lai rūpniecība var atkopties. Paldies! Komisija Bergmanņa kungs. Thank you very much, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka fleksibilitātes instruments ir daļa no Eiropas 2020 stratēģijas dokumentas. Un savukārt eh, te, termiņš eh, pieņemšanai ir mainīts šobrīd eh, padz, paredzēts uz 27. oktobri un ir mainīts septītais mērķis paturēt spēcīgu rūpniecisko bāzi Eiropā. Mēs nedrīkstam aizmirst to, ka mūsu mērķis ir Eh, šī eh, eh, paziņojuma centrā nolika konkurētspēju un rūpniecību, kas strateģijas dokuments turpmākajiem gadiem. Tad, kad mēs runājam par konkurētspēju, mēs domājam izmaksu, cenu un inovāciju konkurētspēju. Tāpat arī šajā kontekstā skaidri jānorāda tas, un ir norādīts, ka ilglaicības nevar būt bez konkurences, un bez, konkurences nevar būt bez inovācijām. Varbūt, ka ziņam projekts pārāk daudz atbalsta ilglaicīgumu un mazāk skata konkurences jau, konkurence jautājumu, bet es domāju, ka akcents šeit var pārlikt. Tāpat arī Es gribētu norādīt trīs eh, punktus, kurus mēs gribētu izcelt savā eh, paziņojumā un kurus mēs gribētu, lai tie ir izcelti ziņojuma projektā. Un šie trīs elementi ir pirmkārt eh, domāt par vērtību ķēdiem, piegāžu ķēdiem un ne tikai par izolētām nozarēm. Mums ir jāizvairās tas, ka daļa no mūsu vērtību ķēdiem kļūst konkrēti nespējīga vai delokalizēta. Mums Visas darba vietas, visas nozars ir svarīgas un visas rūpniecības ir svarīgas. Mēs nedrīkstam nostādīt vienu sektoru pret citu, norādot, lūk, veicināsim zaļos industrijas un aizmirsīsim pār energointensīvām nozarēm. Otrais jaunais elements ir tāds, ka nacionālo in, industrija koncepcija ir vakardienas iedziens. Ņemot, eh, ir jāņem vērā vienotais tirgus un Eiropas integrācijas eh, process. Mums ir starptautiskās industrijas un mums ir jādomā starptautiskā mērogā. Trešais elements ir, eh, manuprāt, arī to izcēl iepriekš, citas politikas ir ar ļoti spēcīgu rūpnieciskās politiskās komponentu, ja mēs runājam par klimata kompetenci, enerģijas politiku, atjaunīgajām enerģijām, tad tās ir gan rūpnieciskās, gan klimata, gan enerģijas politikas. Un tas attiec arī uz Eiropas pārvaldību. Uh, saskaņā ar komisiju tas ir jāuzlabo, mums ir jādomā par e, inteliģentāku un ambiciozāku Eiropas pārvaldību. Un pēdējais punkts kas varbūt bija iztrūkstošs šeit, ir tāds, ka dažkārt mēs esam pārāk kautrīgi un mēs neatceramies to spēku, kāds ir Eiropai. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka Eiropas tirgus ir 500 miljoniem eh, patērētāju, 10 miljoniem darba vietu, 20 miljoniem uzņēmēju. Un eh, tas ir spēks, uz kā mēs būvējam, vienotais tirgus ir viens no veidiem, bet mēs nevaram turpināt uzņēmē darbība bez integrācijas e, procesa. Citi reģioni pasaulē attīstās ļoti strauji, tie veido institūcijas, infrastruktūras, kas konkurē ar mūsējām, tādējādi mums ir jābūt ambiciozākiem šeit un mums ir jāmazina e, transakciju izmaksas un e, mums ir jāveido kritiskā masa mēroga ekonomikai kas varbūt netiek ņemta vērā vai kur mēs dažkārt domājam pārāk nacionāli. 27. oktobrī ir pieņemšanas diena, kas ir paredzēta komisijā, un mēs e, ar cerībām gaidām uz šī ziņam projekta apspriešanu, un lielos vilcienos, manuprāt, gan komisija, gan parlaments e, runā šeit e, vienā balsī. Paldies, un vēlreiz došu vārdu referentam Langes kungam. Paldies! Paldies par interesantajām idejām un impulsiem. Man tagad nav laika reaģēt uz katru vai atbildēt katram no jums. Daudz no tā, ko jūs teicāt, man ir ļoti uh, tūvs, es to saprotu. Tas, ko sacīja Vēbera kungs, arī jautājumi par iekšējo tirgu. Bet uh, man, protams, ir um, tā kā Nora man pateica, cik zīmi jūs drīkstu rakstīt, nu man vajadzēja tomēr turēties kaut kādos rāmjos. Bet es priecājos, ka mums būs iespēja vēl apspriest grozījumus Un tiešām ir tā, ka tirzniecības komitejā runājot par muskardīnī ziņojumu, um, dalībvalsts ir tās, kas mūs kavē. Šeit dalībvalstīm ir jāizrāda lielāka pretīm nākšana, un es gribētu jūs aicināt, koncentrēties grozījumos tieši uz Eiropas, Eiropai svarīgiem jautājumiem. Un liels paldies jums vēlreiz visiem un novēlu mums visiem uh, interesants diskusijas. Paldies arī no manas puses. Ja jūs gribat rakstīt vairāk, tad sadrakstiet grāmatu par šo tēmu. Vēlreiz paldies, mēs tiekamies pulksten trijos.